Okay, dear colleagues, uh, three past nine. Labrīt, kolēģi, jau trīs minūtes pāri deviņiem, sāksim darbu, labrīt visiem. Pilnīgi visiem jau būtu, vai būtu jāredz um, šī darba kārtība bet nekāda grozījuma arī nav darba kārtībā. Tātad mēs uzskatām, ka apstiprināta trešais punkts darba kārtībā, iepriekšējā protokola apstiprināšana. Tad mums jāapstiprina 2. 3. septembra sanāksmes protokols. Tas ir jūsu mapēs šis dokuments, un ja jums nav iebildumu, tad mēs uzskatīsim, ka arī šis dokuments ir pieņemts. Tālāk 4. punkts darba kārtībā. Koordinātoru sanāksmes eh, izklāsts. Arī koordinātoru sanāksmēs darba kārtība jums eh, arī ir jūsu mapēs kopā ar iepriekšējā sanāks protokolu, un ja jums nav nekādi iebildumi, tad uzskatīsim, ka arī koordinātoru sanāksmes lēmums eh, un gaita ir apsiprināti. Ceturtais punkts - priekšsēdētāja paziņojumi. Pie piektais punkts atvainojas priekšsēdētāja paziņojumi. Paziņojums ir tāds, ka jā, šī te sanāksmes gaita tiek translēta arī internetā. Mums ir ļoti daudz cilvēku, kas ir pielipuši pie ekrāniem un burtiski uh, skatās visu, ko mēs dārām, tad no Tallinas līdz Salonikiem un visur, visur cilvēki, cilvēkiem ir iespējams noskatīties mūsu sanāksmi. Tātad <clears throat> ir, protams, dzirdams arī tulkojums, jūs varat runāt savās valodās, varat izteikties skaidri un precīzi. Un nu, lūdzu, ņemiet eh, vērā to, ka mums jāizskatās skaidri, lai eh, jāizsakās skaidri, lai varētu jūs skaidri saklausīt arī internetā. Eh, tālāk gribēju jums pastāstīt, ka mums arī būs uzklausīšana, kur, kur mēs Uzklausīsim Filu Hogan, kas ir um, kandidāts uz tirzniecības komisāru vietu. Un šī uzklausīšana ir paredzēta pirmdien, 30. septembrī, no 6.30 līdz 9.30. E, tad um, še, šī jau ir otrā uzklausīšana. Es e, arī ceru, ka ļoti daudz cilvēku sekos uzklausīšanas gaitai tad pirmdien no 6.30 līdz 9.30 notiks uzklausīšana. Un tālāk mums sestais darba kārtības punkts. Šis eh, darba kārtības punkts ir veltīts viedokļu apmaiņai ar Eurofēr un Eiropas alumīnija asociāciju. Viedokļu maiņa attiecas uz esošās eh, situācijas uh, izskatīšanu Eiropas Savienības tērauda un alumīnija sektoros. Mēs visai regulāri interesējamies par šīm tēmām, jo daudzu gadu garumā mēs konstatējam, ka tieši šiem sektoriem, šiem nozarēm ir problēmas. Viens no iemesliem, kāpēc šeit ir problēmas, ir <clears throat> pārmērīgi lielā kapacitāte tieši tērauda nozarē. Mums ir, bija, ir, par, ir paredzēts atnānojas arī vispārējais tērauda fórums 20. gadā, eh, tad um, mēs eh, runāsim par kapacitātes problēmām, ka mūsu centieni varbūt vēl nav noveduši pie vēlamā rezultāta. Eh, nu, kopš 2018. gada ASV eksportētāji ir sasnieguši 25% tērauda un 10% alumīnija jomās. Tas noteikti ir ietekmējis arī Eiropas Savienības tērauda un alumīnija tirgus aprites un mm, pamatojoties uz šo te situāciju, mēs no Eiropas Savienības puses esam ķēršies pie pretpasākumiem, lai mēs varētu rīkoties pret eh, ASV zināmā mērā, lai mēs arī varētu aizsargāt ar aizsardzības pasākumiem mūsu ražotājus. Un eh, tam ir arī sekas eh, vispārējā tērauda un alumīnija nozarē visā globālajā kontekstā. Mums ir starptautiskās aktivitātes ar mērķi uzlabot eh, situāciju tērauda un alumīnija nozerēs. Jo īpaši eh, šī pasākuma tiec uz aizsardzības pasākumu izvērtēšanu. Bet eh, šobrīd visi šie pasākumi nav devuši apmierinošus rezultātus. Un precīzāk runājot, es domāju, ka alumīnija nozarē šobrīd ir tāda situācija, ka mūsu ražošana protams, ņemot vērā visus ar klimatu uh, saistītos pasākums, tad šī mūsu alumīna ražošana ir dārgāka nekā tāda pati Ķīnā. Uh, Ķīnā alumīna ražošana attīstās ļoti dinamiski, un arī komisija uh, raugās uz šo dinamiku. Ir ļoti daudz elementi, kas liek mums satraukties par tērauda un alumīnija nozarēm Eiropas Savienībā. Šeit eh, mūsu diskusijā mēs domājam runāt par idejām. Un, un šeit eh, pie mums ir tačlī, ir ārējo attiecību nodaļas eh, vadītājs Jūrafer un Lambrekts statistikas ekonomikas nodaļas vadītājs, kas pārstāv Eiropas alumīnija asociācijas nozari. Leopoldi Načī ir eh, tirzniecības aizsardzības direktorāta vadītājs. Un dekanādo blakus viņam sēž, viņš ir no tirsniecības ģenerāla direktorāta. Vispirms došu vārdu Eiropas alumīnija nozares pārstāvjiem un došu katram 30 minūtes. Paldies priekšsēdētā, godājumie parlamenta deputāti. Paldies, ka aicinājāt mūs uz šo komiteju, lai mēs varētu informēt par situāciju tērauda un alumīnija nozare. Tā kā šī komiteja ir nesen izveidota, es gribētu pastāstīt vispārīgi par situāciju, par funkcionēšanas principiem, par to, kāda mūsu attieksme ir attiecībā uz tirzniecības izkropļojumiem. Es arī pastāstīšu par esošo situāciju precīzāk un par galvenajiem izaicinājumiem tērauds nozare eh, un ražošana eh, ir visā Eiropā. 3000 darba vietas, 2 eh, miljoni ir apgrozījums. Te ir ļoti daudz rūpnīcas ar milzīgu ietekmi, ir veseli reģioni, kas ir Eh, atkarīgi no šīs nozars, un arī bija ļoti liela krīze 70. un 80. Eh, gados. Šobrīd arī šajā nozarē ir eh, darba vietas, kas ir labi apmaksātas un labi funkcionē. Tērauts ir vērtību ķēžu augstgalā, un tā, tā dod iespēju attīstīt tālāk dažādas mm, mm, būvniecības, autobūvi un tā tālāk. Uh, Uh, tērauda ražošana ļoti bieži tiek saistīta ar valstu ekonomiskajām interesēm. Jautājums ir par to, vai valstīm vajadzētu attīstīt pašai savu tēraudu, tērauda industriju, jo šeit ir jautājums par ekonomisko suverenitāti. Bet vēl svarīgāk ir domāt par um, šīm jaudām, kā tās tiek um, attīstītas, vai to virza tirgus, vai arī to subsidē no valdība puses. Ķīnas kapacitātes eksplozija būtībā ir palielinājusi kopējo jaudu par 4000 eh, miljonu tonu. Un eh, pavisam nesen eh, Ķīna ir arī likvidējusi novecojušo jaudu ražošanu, to aizstājot ar citām jaunām, modernākām kapacitātēm, un par to ir atbildīgs valsts sektors. Uh, Komisija ir eh, reaģējusi ļoti izšķirīgi pret dempingu no Ķīnas, ieviešot vairākus tirniecības aizsardzības pasākumus. Un nebūtu pārspīlēts apgalvot, ka šāda koncentrēta rīcība ir izglābusi Eiropas integrēto tērauda industriju no izušanas. Tādā pašā kontekstā es gribētu runāt par Eiropas likumdevēju, par jūsu komiteju, jo tieši jūsu komiteja ir pieņēmusi ļoti svarīgu likumdošanu, kas uztur un, aiz, nu, un jāveido um, šeit um, tirsniecības aizsardzības mehānismus. TDI modernizācija ir viens no pasākumiem likumdošanas jomā. Tātad 6.20 globālais, G20 globālais fórums par tēraudu. Šeit ir paredzēts izvērst šādu fórumu, kas ir aizsācies 2016. gadā ar mērķi izvērtēt situāciju tēraudu nozare. Šim, šim fórumam ir divi galvenie mērķi. Vispirms radīt tādu saurskatāmu situāciju piedāvājumā pieprasījumā, jāveic jaudu uzraudzība Un eh, tālāk arī jāuzrauga, jāuzrauga valstu politikas attiecībā uz eh, pārmērīgu eh, jaudu uzkrāšanos. Un Eiropas Savienība atbalsta šī fóruma darbību, atbalsta pilnībā tā mandātu. Caurskatāmības jautājumā progress ir labs, bet ir nepieciešami vēl darbi, lai pārskatītu jaudas, lai pārskatītu mm, tāds pasākums, kas nav racionāli, un šādi pasākumi būtu jāizbeidz, jānovērš, kas nav efektīvi. Kopš 2009. gada globālās krīzes mēs redzam, kā visā pasaulē attīstās protekcionisms. Ir eksportētāji bez licencēm izvērš savu darbību, tiek ignorēts pārbaudas. Un mēs ieviešam pretpasākumus, un tie pasākumi attiec uz 50% globālā izstrādes. Es gribēju pasāstīt par diviem mm, gropļošanas gadījumiem no pasaulē. Tātad vispirms Indonēzijas gadījums atbalsts ni, e, niķelim, un mm, šeit ieviestais aizliegums. Šo pasākumu rezultātā tik, tika tagad pēc 2017. gada Indonēzijas valdība ir lēmusi ieviest pilnīgu liegumu eksportēt niķeļa rūdu. Tas ir no nākamā gada. Un tā tad ir ieviesti eksportā ievērobežošanas pasākumi. Un tad šie pasākumi ir noveduši pie Eiropas Savienības jaudu uzkrāšanos līdz 8 miljoniem tonu un pieprasījums Indonēzijā pēc eh, šī materiāla ir tikai 2300 eh, tonu. Eh, tālāk, nākamais protekcionismu pasākums. ASV imports, tērauda imports. Vispirms ir mērķis samazināt importu par 13 miljoniem tonu, tas ir 30% no tradicionālā apjoma. Tālāk ir mērķis atbalstīt ASV ražotāju rentabilitāti. Uh, tiek ieviests tarifs, un tas ir devis ieguldījumu masīvā subsīdiju programmā. Tad Līdz ar to šīs apakšnodaļa 232 ir kļuvusi par nozars politiku. Es gribētu pasāstīt par Eiropas Savienības nozari šobrīd. Tradicionāli tērauda nozara ir bijusi sabalansēta 23-25 miljonu tonu imports, eksports katru gadu. Tomēr mēs redzam pēdējos gados, ka notiek eksporta erozija. To, to ir veicinājusi Eiropas, vis, vispasaules tērauda nekontrolētā jauda attīstība. Uh, Eh, Eiropas Savienības imports ir novedis tērauda ražojumu pie būtiska deficīta. ES tērauda pieprasījums attīstījās labi 2017. gadā, stabili nu, pat 3-4% eh, katru gadu, un Eiropas Savienībā 2018. gada otrajā pusē ir konstatēta negatīva tendence, un pēdējo 12 mēnešos tas turpinās. Viens no iemesliem, kāpēc šāds kritums ir arī Brexits, bet ir arī citi. Tad um, ir um, jāpievērš uzmanība arī tērauda cenām, kas ir pēdējo 12 mēnešu laikā pacēlušies par vairāk kā 20%. Tērauda ražošana tiek eh, samazināta visās Eiropas Savienības valstīs. Šeit mērķis ir pielāgoties eh, sarežģītajai tirgus situācijai. Ražošanas jaudas eh, paziņotās ir par 5 miljoniem tonu šobrīd. Un visbeidzot, dažos vārdos par Eiropas Savienības aizsardzības pasākumiem. Tas ir saistīts ar 232 importu tarifu likumdošanu. Šeit ir mērķis aizsargāt no tādiem tērauda importa eh, kāpumiem, kas negatīvi ietekmē Eiropas tirgu. Tātad šeit ir vēlēšanās strādāt ar tradicionālu importa kvotu, lai uzturētu iepriekšējo līmeni. Eh, bet eh, atsevišķas valstis tiek pakļautas īpašam aizsardzības mehānismam. Ķīna, Turcija ir tādas valstis. Uh, Eh, komisija analizē kvotu režīma efektivitāti. Šāds pārskats tiks realizēts oktobrī, un pēc šī pārskata iespējams būs notiks importa stabilizācija, būs fokusētāka attieksme pret importa koncentrēšanos. Uh, un eh, pārskatā eh, tiks izskatīt arī kvotu līmeņu un to vajadzības, eh, bet ir nepieciešams arī pielāgot šo kvotu režīmu, lai uzlabotu tērauda sektoru, kas šobrīd ir depresīvā situācijā. Tagad es gribētu dažos vārdos par izaicinājumiem. Vispirms kā varētu vērsties pret globālo mm, pārlieku lielo kapacitāti. Ir nepieciešama stingrāka disciplīna attiecībā uz subsīdijām, tas, kas atbalsta jaudu attīstību. Un tad te ir atkal viens mērķis, kāpēc būtu jāreformē PTO. Uh, un Eiropai ir nepieciešams izšķirīgāk īstenot eksistējošos noteikumus, tur, kur ir nepieciešams īsteno esošo vai attīsta jauns politikas instrumentus. Ķīnas PTO iestājas protokols arī ir ar atsauci uz tērauda SOE disciplīnām, bet tas netiek īstenots. Un kāpēc tas nenotiek tā? Tad ir nepieciešams arī uh, vērsties pret eh, dažādu valdību kapacitātes politikām. Eh, un ir, Eiropas Savienībai ir jāstrādā ar konkurences politikas normām, lai varētu amortizēt saulaicīgi pārmērīgu jaudrašanos starptautiskajā tirgu. Un ir jāsaskaņo šie darbi ar Eiropas Savienības vīdes likumdošanu. Ir nepieciešams eh, arī pielāgot uh, Uh, sakarā ar plānsu oglekļa jomā, arī Eiropas Savienības maksas par oglekļa režīmu jāpielāgo ņemot vairāk enerģijas situāciju tēraudā. Lielas paldies, un tagad European Aluminium sēde puse. Lielas paldies, dāmas un kungi, paldies, ka dod man iespēju pastāstīt par to, kas ir jaunākais mūsu nozarē, Eiropas alumīnija nozarē Eiropā. Tātad mūsu uh, Nozarē apmēram tiešā un netiešā veidā strādā apmēram 1 miljons cilvēku. Vidējais apgrozījums gadā 40 miljārdi eiro un arvien pieaug prasība pieprasījums pēc alumīnija pasaulē. Tas ir vajadzīgs gan, nezinu, riteņu, gan automašīnu, gan elektroskā aprīkojuma ražošanai. Un jāsaka, lielākie gala lietotāji ir celtniecība, autoražotāji un dažādas citas patēriņu preces alumīnijas. Uh, ir arī pārstrādājums par šos pamatos, tas saglabā savus sākotnējās īpatnības un rakstura lielums, lai cik reiz tas arī netiktu izmantots. Un tas nozīmē, ka alumīnijums faktiski aprits ekonomikai ir ļoti laba izaiviela. Eiropas pārēja uz zemu um, izmešu ekonomiku arī prasa vairāk alumīniju. alumīniju. Um, lai samazinātu CO2 izmešus sektoros, tas būtu ļoti veiksmīgi. Tādējādi varētu arī aprīkojums būt vieglāks, iepakojums resursu efektīvāks un varētu tikt ietaupīt enerģija arī ēkām. Kas nav maz nozīmīgi, ir Eiropā ražotais alumīnijas ir uh, trīs reizes mazāk ogleklis atturošs nekā tas, kas tiek importēts no Ķīnas. Tā rezultātā nonākam pie galvenā apdraudējuma, kas šobrīd pastāv Eiropas alumīnija ražotājiem, respektīvi Ķīnas pārpaliekošās kapacitātes e, drauds. Uh, Un jāsaka, protams, ka šie, mm, e, šīs pārliecīgās kapacitātes mm, ražojuma rezultāti nonāk Eiropas tirgu. Tiek arī atzīts, ka mm, ārpus, no ārpus tirgus ienākošie resursi ietekmē es visu vērtību ķērdi. Tiek lēsts, ka valsts atbalsts alumīnija nozarē Ķīnā ir apmēram 60 miljardi dolāru dažādos veidos, sākot no nodokļu atlaidēm līdz beidzot elektrībai bez maksas. Ķīnas primārā produkcija tika palielināta gandrīz par 60%, respektīvi 60% no visas pasaules ražojuma eh, pārdesmit gados. Tā rezultātā arī tādi pusfabrikāti nonāk ļoti daudz Eiropas tirgo, ar vien vairāk šie Ķīnas importi nonāk mūsu tirgos par ļoti zemām un negodīgi zemām cenām, par 30% zemāks nekā mūsu tirgus cenas. Tādējādi, protams, konkurence nu, mūsu uzņēmumiem ir burtiski neiespējama. Šī tendence, jāsaka, ir vēl tikai sāsinājusies pēdējos gados. Ņemot vērā tirniecības karu, kurā Eiropas Savienība iesaistās, tā šķiet būs arī vislielākā zaudētāja ietekmēs nu, lietotājiem, patērētājiem būs, ir, protams, saprotama, bet arī ražotnes nāk tiks slēgtas daudzās Eiropas valstīs. Un bez spēcīgas un izšķirīgas rīcības no ES puses tam būs arī būtiski ietekme uz nodarbinātību Eiropā un ietekme uz kopējo ražošanas nozeru Eiropā. Daudzi no ES tirniecības partneriem jau šobrīd ir krietni mums priekšā šai nozarē. Un mūsu uzņēmumi līdz ar to atkal saņem tādas nu, sliktākas pozīcijas. Pašreizie tirzniecības mēri alumīnija sektorā, piemēram, uz, alum, uz foliju, riteņiem, radiatoriem jau šobrīd nozīmē to, ka mums ir tikai 5% no šīs ražošanas pašmā lietotāju rokās ir ļoti daudz tādu instrumentu, ko, piemēram, MBO nemaz nespēja izmantot, jo tām nav tādu resursu, kā tas, piemēram, izmeklējošām iestādēm. Eiropas Savienībai jādara visu, lai cīnītos pret negonīgu tirdzniecību. Mm, tai vajadzētu ietvert, piemēram, arī legālo juridisko iespēju izmantošana, eh, lai izpētītu šīs situācijas un, attiecīgi, piemēram, arī veselības apdraudējumus izpētīt un tam līdzīgi. Tur tā arī PTO līmenī ir jārīkojas. Um, domājot par valsts subsīdijām un tam līdzīgi, jāizrāda līderība arī reformu īstenošanā. Vienlaikus mēs prasām, lai es nāk klajā ar lietojumiem risinājumiem blokādas gadījumā PTO līmenī. Īsumā mēs prasām spēcīgu Eiropas Savienību, kas parādītu, ka tā spēja aizsargāt savu nozari. Pateicamies par uzmanību un vēlamies lūgt jūs atbalstu alumīnija nozars aizsardzībā Eiropā. Paldies! Thanks a lot. Lielas paldies, Jānē, nu vēstījums ir ļoti skaidrs. Nu, kāda ir Eiropas komisijas reakcija uz to visu? Lūdzu, Leopoldo. 5 minūtes jums. Priekšādātā paldies, labrīt! Paldies visiem, paldies par šīm prezentācijām. Pirmām kārtām paldies par šo vēstījumu, ko komisija tik bieži nemaz nedzird. Dažlaik kungs saprot, ka komisija ir aktīvi iesaistīsies rīcībā kopš tērauda krīzes samelšanas brīža, un patīkam dzirdēt, ka jūs novērtējat šo rīcību. Mēs ņemam, ņemam vērā izteiktos komentārus. Gribēju tikai pieminēt pāris lietas, kas, manuprāt, ir svarīgas šai kontekstā. Pirmām kārtām runājot par problēmu jautājumiem ar nerūsošo tēraudu un Indonēziju. Atceriet, atcerieties, ka no 1. oktobra šī prece Indonēzijā tiks pakļauta drošības noteikumiem, drošības klauzulai. Esam augustā turklāt ir uzsaukuši pret dempingu izmeklēšanu šo preču kontekstā, kas nāk no Indonēzijas un Ķīnas. Tāpat arī svarīgi atzīmēt, ka tas ir jautājums par to, ka Ķīna faktiski nu, šādā veidā veido savu ekonomisko zonu trešās valstīs ar vēlmi sadnosaliedēt nu, kapacitātu un eksportēt preces pēc tam uz Eiropas Savienību nenoliedzami uz šo rīcību mums jā, jārēģē izlēmīgi. Arī jāskatās uz to, cik lielā mērā PTO struktūras ietvaros tas atbilst noteikumiem. Kas attiec uz kvotām un kvotu līmeni drošības um, pasākumu ietvaros, atzīmēšu, ka līdz šim kvotas vēl nekad nav tikušas pārstiegtas, izņemot uz atsevišķām precēm. Un ietekme uz importu. 19. gada pirmajos mēnešos salīdzinot ar pirmajiem mēnešiem pagājušajā gadā esam apkopojuši datus, salīdzinājums ir um, importam um, drošības pasākumu ietvaros un ārpus eh, tiem redzam, ka imports apjomā samazinās. Tātad tieši šie drošības pasākumi rāda vajadzīgo ietekmi, respektīvi aizsargā nozari pret uh, šo tirniecības noplūdi. Turklāt skaidri jāsaka, tirniecības aizsardzības instrumenti jau nav nekāda panacēja pilnīgi visos gadījumos. Mēs nevaram aizsargāt nozari pret negodīgiem importa pasākumiem, nevaram šos pasākumus izmantot arī, piemēram, pie dažādām izmaiņām pieprasījumā vai kopējas lejupslīdes pasaules tirgū. Kopējie mērķi, ko pauda tērauda rūpniecības pārstāvis ir tādi, ko mēs šobrīd jau komisijā skatām, vai kas jau skaidri un gais, gaiši iekļauts arī politiskajā orientācijas dokumentā, ko sagatavojusi gaidāmā nākamā komisijas priekšādā. Tātad varbūt pārliecināt, ka to visu ņemsim vērā, kas attiec uz alumīniju. Domāju, ka te mums jāapsēž pie sarunu galda un tas viss jāapspriež. Tas vien, ka kāds ir MVU, tam nevajadzētu būt par šķērsli um, iesniegt tirniecības pārkāpumu ies, sūdzību iesniegšanai. Un tur ir instrumenti, ko, piemēram, var izmantot tieši MBU šai gadījumā. Un šādu skaitējumus, ko rada, piemēram, zināms politikas tārauda rūpniecībā, um, konstatējot, nu, mums vajadzētu raudzīties, nu, kā tas attiec, ko, ko tas nozīmē alumīnija rūpniecībai, varbūt tur var kaut ko mainīt. Bet šī iniciatīva jānāk no nozars. Ar kādīgi svarīgi šajā gadījumā sazināties raudzīties, ko varam darīt lietas labā. Bet, nu, katrā ziņā tas vēstījums ir tāds, ka ir jāizmanto instrumenti visā to pilnībā, un šis vēstījums tiek uztverts pozitīvi, un komisija to grasās pilnīgi noteikti arī darīt. Paldies! Lielas paldies! Nu, tagad Frančesko. Paldies! Nozara ļoti labi zina ka mēs esam plecu pie pleca cīnījušies, lai palīdzētu viņiem šais divos grūtajos brīžos un turpināsim arī eh, tālāk to darīt Ķīnas pārliecīgā kapacitāte un ASV centieni sašķelt uh, pasaules tirgu. Šai kontekstā ļaujiet norādīt uz pāris papildu avēnijām, ko es vēlētos, uz ko vēlētos vērst jūsu uzmanību. Pirmām kārtām Um, un es domāju, ka kolēģi šo jautājumu uzsver ļoti skaidri. Tas, ka mums jāraugās uz izēvielu aspektu šai kopējā ražošanas ķēdē. Un ir īpaši sarunās ar Indonēziju par brīvās cienniecības nolīgumu, mēs ļoti uzmanīgi raudzīsimies uz to, lai pārliecinātos, ka piekļuve izēvielām, kas ir ārkārtīgi nozīmīgas tērauda rūpniecībai, kā piemēram niķels, tiek nodrošināts, garantēts. Tas ir tāds svarīgs papildu elements kas mums jāpēta. Nu, tātad tas ir viens, kam jums jāpievērš uzmanība. Jūs varat arī pēc tam mums sarunu gaitā risinot, ejot uz priekšu, vaicāt, kas, kāds progress gūts. Otra lieta tā tad ir tas, ka ir ārkārtīgi svarīgi mm, paraudzīties uz visiem šiem veidiem, kā mēs šobrīd strādājam pie nākotnes izaicinājumiem. Respektīvi ir skaidrs, ka mums ir vajadzīga spēcīgāka īstenošanas puse. Un Fonderlajens kundze jau ir paziņojusi, ka tiks iecelts īpašs um, tirniecības pasākumu īstenošanas um, pārstāvis kas raudzīsies uz to, lai visas šīs eh, saistības tiek pildītas. Otram kārtām zinām, ka noteikumi, kas ir pieņemti šobrīd, vēl nav pietiekami, un tāpēc šobrīd tiek jau risinātas sarunas par šo notikumu papildinājumiem, kas tiks iekļauti tai visā arī PTO kontekstā. Jūs zināt, ka mums trīspusējs eh, process ar ASV un Japānas kolēģiem, lai rastu jaunas noteikumus par subsīdijām, kas ļautu šeit izķert visus tos konkurences skropļojumus, kas ir par sakni šai kopējai Ķīnas ražošanas pār, pārliecīgai kapacitātei. Otrām kārtām, nu, mums ir jāstrādā arī pie laba, labas politikas šeit patēs iekšēnē, mums ir sākus jau pārdomu periodu attiecībā uz to, kā izmantot mūsu iekšējā tirgus sviras, lai pārliecinātos, ka šādu subsidētu aktivitāšu ietekme, tīpaši saistībā ar šādu pārliecīgu kapacitāti, varētu tikt atrisināt jau tirgus iekšienē. Tātad tie ir procesi, kas jau iet uz priekšu. Ļaujiet man jums apspriešanai nodot divus tādus um, aspektus. Tirniecības politika ir ļoti spēcīgs instruments, bet jāsaka, tas nav nekāds svētais ūdens, kas atrisinās visas pasaules problēmas. Un tāpēc Fonderlajens kundze ir arī uzsvērus, cik kārt, kārtīgi svarīgi ir divas papildu lietas. Pirmām kārtām nepieciešams apkopot visus rūpniecības politikas instrumentus, lai šo divu svarīgo nu, rūpniecības nozaru nākotni nodrošinātu. Un, protams, jāskatās arī uz šo vidas aizsardzības aspektu, jo šai gadījumā tieši oglekļa izmaksiem un nodokli. Tātad mums būs jāizspēlē šeit visa oktāva, lai nodrošinātu šos um, risinājumus problēmās, kuras ne, nepazudīs pašas no sevis. Mums ir jāturpina rīkoties taisnīgi, ir jābūt gataviem iesaistīties sarunās ar mūsu ASV draugiem. Jūs jau esat piedzīvojuši to, cik apņemīgi un izlēmīgi mēs esam rēģējuši uz šiem uh, pasākumiem. Jūs zinat, ka Junkers ir runājis ar Trumpu, lai izvairītos no šāda ASV um, mm, pasākumu ietek, kaitīgās ietekmes uz autobūvu un tam līdzīgi. Un tieši šī neatlaidība un striktā pieeja un sadarbības spēja ir tā, kas ļaus mums skatīties acīs šiem izaicinājumiem. Noslēgumā viens komentārs. Visu šo diplomātisko izman, instrumentu izmantošanas laikā, kas bija būtiski bezprecedenta iepriekš, lai cīnītos pret šo pārliecīgo kapacitāti, šeit esam novērojuši, ka parlaments spēlē ļoti izšķirīgu lomu, jo, kad jūs devāties uz Ķīnu, jūs vienmēr runājāt par to, izdarījāt ļoti liederīgu spiedienu, kas palīdzēja mums mūsu darbā. Nu, lai arī, protams, šī pārliecīgā kapacitāte joprojām Ķīnā ir aktuāla. Mm, šis eh, kapacitātes samazināšanas process jau ir devis zināms rezultāts. Mēs apņemamies turpināt strādāt kopā ar jums pie visām iespējamām līnijām un pasākumiem, eh, un domāju, ka plecu pie pleca mums izdosies nākotnē ieiet ar pārliecību. Bet raudzīsimies jā uz iespējām sagatavot arī kādus papildu instrumentus, papildu sviras, kas ļautu cīnīties pret šo pārliecīgo kapacitāti un ar to saistīto mm, un, un ar ASV radīto problēmu šai jomā. Uh, Paldies! Tālāk došu vārdu deputātiem. No nu, apmēram divas minūtes katram. Pirmām kārtām deputāts Būtikofers, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Nu, dien, cik strauji pienācis mans uzstāšanās brīdis. Pirmām kārtām gribēju pateikt abu, abiem nozars pārstāvjiem par viņu prezentāciju, mm, arī iestādēm par komentāriem. Uzskatu, ka mēs, protams, skaidri un gaiši saredzam, ka ir nepieciešams turpināt sadarbību ar tādām valstīm kā Ķīna, un jādara tas nu, izlēmīgāk. Mums ir jāiestājas par savām interesēm pārliecinošāk. Es, protams, jūtu līdzi, respektīvi man patīk šī ideja par PTO reformēšanu, tomēr tas, jāsaka, ir tikai tāds, nu, sapnis vēl pagaidām, un nevaram paļauties uz to, ka nākotnē iespējams kaut kas mainīsies kopējā šai politiskajā mm, konstelācijā. Tātad mums ir jāvirzās uz priekšu citādi jau pirms tam, pirms tiek panākta šīs vajadzīgās PTO reformas. Nu, es teiktu, ka viens no jautājumiem, ko komisija varētu sīkāk apskatīt, būtu tas, ka Ķīnas iestāšanās pievienošanās protokols PTO, kas tika parakstīts 2001. gadā, radīja arī tādu papildus sadaļu mums kur tika arī tad runāts par konkrētiem pret subsīdijām vērstiem pasākumiem, bet mēs šo sadaļu nekad vēl neesam izmantojuši. Mēs sākumā uh, domājām, ka tas būtu vajadzīgs, pēc tam mēs domājam, ka nē, varbūt ir jau kaut kādas arī citas iespējas un efektīvāki mēri, bet tagad, paraugoties uz šo situāciju, es domāju, ka jāatgriežas atkal pie šīs sadaļas par subsīdiju, antisubsīdiju pasākumiem un varbūt ir jāizmanto šis instruments. Otram kārtām domāju, ka mums arī pilnībā jāīsteno TDA, jeb tirniecības aizsardzības instrumenti. Uh, ar atbalstu no šī parlamenta. Mēs tiešām to atbalstam. Turklāt uzskatu, ka viens tāds ļoti svarīgs mērs, kas ir mūsu priekšā šobrīd, ir tas, ka varam radīt vienlīdzīgākus spēles noteikumus un apusējību izmantojot starptautiskos valsts pasūtījuma instrumentus, kas tikuši iepriekš nobloķēti no dažu dalībvalstu puses. Bet, nu, iespējams, tagad šīs dalībvalstis beidzot ir sapratušas, ka tas ir ļoti svarīgs instruments, lai virzītos uz priekšu. Un tāpēc m, mm, domāju, ka šeit ir pilnīgi skaidra darba kārtība mums visiem un domāju, ka mums vajadzētu turpināt sadarbību ar visiem partneriem, lai mērķus sasniegtu, kas attiec uz uh, robežu korekcijas pasākumiem. Te, nu, jāsaka, man jāizsakās skeptiski, jo cik tālu es zinu, tad priekšlikums, uh, ko Fondera Lajens kundze ir izteikusi šobrīd, ne, šķiet nebūs atbildīgs PTO noteikumiem, tātad mums vajadzēs te, šeit to visu pārskatīt vēlreiz. Lielas paldies! Nākamais runātājs Helmuts Šolts. Paldies priekšādātāji! Es arī gribēju teikt paldies eh, par šo brīfingu abiem nozars pārstāvjiem un komisijai. Nav jau pirmā reize, kad mēs runājam par šo jautājumu, par šīm problēmām, kas saistītas ar uh, tērauda un alumīnija nozara, bet gribēju vērst jūs uzmanību uz vienu problēmu, kas jāsaka nav tikus apspriesta līdz šim. Kādā veidā rūpniecības politika ietekmētajās valstīs patiešām spēja risināt šo vajadzību pēc tērauda rūpniecības, ja raugāmies uz Ķīnu. Ja raudāmies uz to, kā viņi cer šīs jaunās pilsētas visā valstī, tad top skaidrs, ka viņiem tērauds ir vajadzīgs un ko Eiropas Savienība dara, lai palielinātu šo pieprasījumu no Ķīnas puses. Kas ir tās nacionālās stratēģijas, piemēram, no, no, sākot no Brazīlijas līdz pat Ķīnai, līdz ASV, lai tiktu galā ar šo pieprasījumu un iespējamo pieprasījumu samazināšanos. Ja paraugāmies šeit uz Global Street trade monitor ziņojumu, tad tā rauda imports uz Eiropas Savienību ir samazinājies pēdējo gadu gaitā. Un arī galveno iepirkēju imports ir nu, atšķirīgs šobrīd, ja sasaistām. Tas sasaistīts kopā ar globālo, situā ar globālo situāciju. Nu, lielākais imports šobrīd tārauda jomā ir no Turcijas. Turcija rieģē uz šo 2 pret 3 eh, tarifu palielinājumu, ko noteica ASV, ienākot eh, ēst tirgos. Pēc tam Krievija, Ukraina, Ķīna un tikai 7%, Dienvidkoreja 6%, Brazīlija 6%, Indija 6%. Nu, tātad šī kopaina dod mums pavisam citu priekšstatu. Un es vēlētos veicināt to, ka mums vajadzētu paraudzīties uz daudzpusējiem šīs problēmas risinājumiem, tas saistīts ar šo pārliecīgo kapacitāti un jautājumu, kā sasaistām ražošanu ar ekoloģiskiem kritērijiem, ar šo dekarbonizēto enerģijas resursu pieprasījumu. Tātad, lūk, jāraugās uz globālo forumu G20 Un šis vēstījums varbūt tad tālāk jānodod arī PTO. Paldies, kolēģi! Mums ir ļoti daudz runātāju, kas vēlas izteikties, tāpēc lūdzu pieturieties pie divām minūtēm, lūdzu. Šustars kungs, lūdzu. Paldies, paldies par mums uh, sniegto informāciju no komisijas un no nozars pārstāvjiem. Es gribēju pievērsties diviem jautājumiem. Pirmām kārtām protekcionisms ņemot vērā šos uh, Amerikas uzliktos tarifus. Un nesen tika arī runāts par to, ka kvotas ir palielinātas, bet kādēļ tad tās ir paaugstināts, ja tās līdz šim pat nav tikušas uh, izsmeltas? Un uh, šai nozarei pat drauda recesija, nu kādā veidā mēs varam pamatot kvotu pacelšanu. Un Šolca kungam pilnīgi taisnība sakot, ka uh, patiesībā problēmas ir. Uh, uh, runājot arī par to, ar kurām valstīm mēs tirdzgojamies, mums te jārunā drīzāk nevis par Ķīnu un Turciju, bet nevis par Ķīnu, bet par Turciju. Uh, Un eh, ko mēs varam teikt par šo uh, zaļo robežu pielāgošanu, eh, ņemot vērā arī nedēļas nogalē notikušās demonstrācijas. Mums ir jārunā arī par uh, šo lielu izme, emisiju radošo industriju pārcelšanu uz citām valstīm. Carbon leakage ir uzņēmumi, kas mēģina vienkārši um, pārcelt savus ražotnes uz tām valstīm, kur nav tik augsti jāmaksā par CO2 emisijām. Butikofera kungs runāja arī par um, iespējamo neatbilstību PTO normām. Es vēlējos tādēļ uzdot jautājumu, nu, kā tiek uh, abas minētās nozares PTO uh, kontekstā veicināts. Paldies, saka priekšsēdētājs, nu desmit cilvēki ir vēl pieteikušies runāt, tā tad, ja katram dot pa divām minūtēm, tad 20 minūtes mums tas aizņems. Labi, tad dosim tomēr katram pa pusotrai minūtē tikai. Morē kungs, lūdzu, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jāsaka, ka runāt par tēraudu esam ļoti aktīvi strādājuši pie tā arī iepriekšējā sasaukumā. Mums ir jādomā par patiešām labiem pasākumiem Eiropas Savienības līmenī un jārunā arī par alumīniju. Un kā šeit nozars pārstāvs teica, alumīniju var pārstrādāt līdz bezgalībai. Uh, Un jāsaka, ka alumīnija ražotnes patērē gan arī ļoti daudz enerģijas, gan drīz tikpat daudz, cik uh, vidēji liela pilsēta, lai to nodrošinātu ar uh, enerģiju. 2010. gadā uh, Ķīnas uh, saražotais alumīnijas bija 11% no visa alumīnija pasaulē, un tagad tie jau ir 56%. Jāsaka, ka tas ir ārkārtīgi lielā mērā subsidēts tirgus un eh, Ķīnas alumīnijas tiek eksportēts eh, ļoti daudz un tas ir par 30% lētāks nekā Eiropā ražotājs. Tā tad ir jābūt ļoti rūpīgai novērošanai, eh, tirgus novērošanai. Uh, Un man patiešām nopietnas bažas eh, rada tas, ka alumīnija tirgū mēs varētu nonākt pie tādas pašas situācijas kā tērauda tirgū. Tātad tas būtu patiešām ļoti neaizsargāts. Jāsaka, ka mums nepietiek tikai ar mūsu nozares aizsargāšanu. Patiesībā mēs runājam tikai par mazu, mazu pīlieniņu uh, eh, globālajā ražošanā. Un arī ir jārunā par šīm subsīdijām, it sevišķi Ķīnā, arī PTO līmenī. Paldies! Šraina Maters kundze, lūdzu. Paldies! Es vēlējos pateikties gan nozars pārstāvējiem, gan komisijai Jūs runājāt par šiem uh, pretpasākumiem tāraudu nozarē, ņemot vērā starptautisko redzes leņķi, bet uh, Eiropas Savienībā mums ir arī lielas problēmas, varētu pat uh, būt tā, ka vienā brīdī tērauda pietrūkst, ņemot vērā arī konkrētu, piemēram, tērauda lējumu nepietiekamu subsidēšanu. Paldies! Rivi Mintī kundze. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi! Vēlējos pateikties gan nozars pārstāvjiem, gan arī uh, kolēģiem no komisijas un gribēju arī paust bažas. Ja uh, pasliktināsies uh, šīs tirzniecības saiknes starp ASV un Eiropu, kas tad notiks? Uh, attiecības starp ASV un ES ārlietu ministra prāta eh, ir optimāls, bet ja mēs runājam par tirzniecību, nu to tā īsti nevarētu teikt, nevarētu būt pārāk optimistiski. Mums, protams, ir jārunā arī par demokrātiju un brīvību, jā, nu tur it kā viss ir kārtībā, bet ja runājam par tirzniecību, ekonomiku, tur jau situācija nav tik saulaina. Šie importi ļoti rūpīgi jākontrolē. Un pašreizējā situācija tiešā veidā ir saistīta arī ar muitas nodavām, kas tagad ir ieviests ASV. Itālijā uh, tērauda ražotāji patiešām uh, cieš no tā, ka ir, uh, mil, ir pārliecīga jauda un ir arī negodīga konkurence. Mums ir nepieciešams atbalsts Itālijā. Mums nedrīkst atstāt likteņa varā, ņemot vērā aizvien uh, sīvāku konkurenci. Paldies tagad, Dantī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos uh, pateikties gan uh, Eurofer pārstāvjiem, gan komisijai Šīs bija ļoti interesantas debates un tāds labs pārskats par ļoti nozīmīgiem tautsaimniecības sektoriem, kas bieži vien eh, netiek pietiekami nopietni uztverti. Runājot par Ķīnu, mēs jau ļoti aktīvi strādājām iepriekšējā sasaukumā ar šiem jautājumiem, bet Ķīna patiešām rada milzīgas globālās konkurētspējas deformācijas. Mums ir jāaizsargā savu nozare. Tirgus spēlētāji uzvedas aizvien nekaunīgāk, tas tiesa. Un, protams, ka tas uh, vispārējai situācijai nenāk par labu. Eiropas Savienība arī PTO strādā vaigas viedros, lai galu galā varētu domāt par godīgiem un uh, līdztiesīgiem noteikumiem pilnīgi visiem. Ja mēs runājam par šo zaļo kursu un klimata pasākumiem, mums ir jāievieš pasākumi un ir jāstrādā pie ļoti detalizētiem priekšlikumiem. Komisijai tieši tas būtu jādara. Uh, Kādus pasākumus jūs eh, vēlaties ieviest, lai notiktu arī šī energotransformācija, bet lai tas nenotiktu uz ražotāju pleciem un lai vienīgā maksātāja šeit nebūtu tikai Eiropas Savienība, bet lai būtu tādas tehnoloģiskās iespējas, kas arī eh, atmaksājas no ekonomiskā viedokļa? Paldies! Katainēns kundze. Paldies, paldies eh, par šo burvīgo prezentāciju. patiešām tas, kas ir noticis, mums sagādā sašutumu. Komisijai ir jārēģē uz to visu, domājot arī par Amerikas protekcionismu. Tas lielā mērā ir saistīts arī ar oglekļa noplūdi, kad ražotnes tiek pārceltas, piemēram, uz Ķīnu un Indonēziju, kur nav tik stingru vidas noteikumu. Un tas, eh, protams, eh, turpina vidi piesārņot tikai citā vietā, bet problēma jau nav atrisināta. Vēlējos pajautāt, ko komisija par to visu domā arī par protekcionismu. Fonderlajens kundze runāja par tādu ļoti ambiciozu simt dienu programmu, un eh, mums ir labi jāsagatavojas, mums ir jādomā arī par enerģētikas transformācijām, kādu pasākumu tam ir paredzēti. Paldies. Paldies. Tagad nākamā runātāja. Agilers kundze. Paldies. Es eh, vēlēju sākumā pateikties Eirofer pārstāvjiem un arī komisijai, kas mūs informēja par to, kas ir noticis uh, šajā jomā. Liels paldies arī sekretariātam un tiem deputātiem, kas jau iepriekšējā sasaukumā strādāja, lai varētu nodrošināt aizsardzības pasākumus Eiropas tirgiem, aizsargājot tos no šīm konkurētas spējas deformācijām, ko radīja ASV ar savu politiku. Protams, šādi aizsardzības pasākumi ir ārkārtīgi būtiski. Mēs nevienmēr to apzināmies. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka mūsu uh, darba ņēmēji tiek apdraudēti, ka tiek apdraudēts viņu darba vietas Čehijas republikā, Francijā, Polijā, Austrijā, Spānijā. Ļoti daudzās uh, Eiropas Savienības dalībvalstīs tērauda liešana ir ļoti būtiska tautsaimniecības nozara. Un pastāv pat risks, ka šie protekcionismu pasākumi varētu būt pastāvīgi. Tas viss eh, ietekmē Eiropu negatīvā veidā. Mums ir jārīkojas aktīvāk. Es Eiropas parlamentā esmu ievēlēta, lai arī aizsargātu starptautiskās uh, tirzniecības uh, politikas modeli, kas ir godīgs un uh, kā Spānijas deputāte, es neatbalstīšu tādus pasākumus, kas nodara kaitējumu Eiropas pilsoņiem, ekonomikai un darba vietām. Paldies! Paldies, un tagad Haidi Hautala. Paldies! Kad komisija piedāvāja kad komisija pieminēja Urzulas Fonderlajenas plānus par veselu pasākumu spektru izmantošanu, lai situāciju uzlabotu, nu tas man lika sausīties. Gribēju pavaicāt, kādus stimulus nu, komisija varētu izmantot, kā motivēt industriju, lai, piemēram, tērauda un alumīnija rūpniecība kļūtu videi draudzīgāka esam redzējuši dažus lieliskus piemērus, it sevišķi alumīnija ražotnēs eh, šajā prezentācijā, bet eh, Ziemeļ valstīs arī um, tērauda ražošana, tērauda liešana ir kļuvusi aizvien energoefektīvāka. Es nu dienu gribētu uzzināt, ko varētu panākt, piemēram, nākamo piecu gadu laikā, jo uh, ilgākā termiņā tas patiešām būtu liels ieguvums mūsu konkurētspējai, ja mēs varēsim būt nepiekāpīgāki un uh, tādi rīcības spējīgāki arī klimata un vidas politikā. Paldies! Paldies, Kanas kungs! Gracias, <clears throat> gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji! tērauda un alumīnija rūpniecība ir ārkārtīgi būtiski strateģiski svarīgi eh, sektori Eiropas Savienībā. Un, protams, eh, tie nav nenozīmīgi, domājot arī par darba vietām. Mēs runājam par uh, tīrzniecību, dēmpingu, ražošanu, bet ārkārtīgi maz esam pieminējuši nodarbinātību. Lai gan tas ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors. Arī mani ievēlēja Spānijas pilsoņi Eiropas parlamentā, un jāsaka, ka ķīnieši rīkojas negodīgi, viņi uh, piekopja negodīgu konkurenci un uh, tā ir apzināti izvēlēta stratēģija. Tāpat rīkojas arī ASV. Spānijā tiek vērtas ciet daudzas tēraudlietuves tieši Ķīnas stratēģijas dēļ. Ja komisija pārāk gausi uz to reaģēs, tad nākamajā dienā jau cietīs cilvēki, kas zaudēs savu darbu vietu šajās fabrikās. Tam būs arī politiskas sekas cilvēki, kas šādas politikas rezultātā cietīs, viņi vēlēsies, lai valdības kaut kā rīkotos. Es patiešām e, gribētu, lai man ļauj pateikt līdz galam sakāmo. Ja mēs runājam par tirsniecības aizsardzības stratēģiju, kā to vislabāk piekopt, kā aizsargāt mūsu nozari, mūsu e, rūpniecību, lai konkurenti negodīgi neizmantotu mūsu pozīcijas, tādā veidā mums kaitējot. Kamēr Eiropas Savienība tā vienkārši noskatās notiekošajā, mums ir jādomā par kvalitatīvām darba vietām Eiropas Savienībā. Paldies! My question focuses on the role of the Azima Kopulu kundze, paldies! Es vēlējos pavaicāt, ko tad Fondelajens eh, kundze ir eh, paredzējusi darīt un kā tas varētu, piemēram, eh, papildināt to, ko dara starptautiskas struktūras, tādas kā PTO un vai komisija uzskata, ka būs nepieciešams vairāk darbinieku, lai šādu politiku varētu padarīt vēl efektīvāku. Paldies! Un pēdējais runātājs ir Salīnī kungs. Paldies! Man ir divi konkrēti jautājumi. Ja mēs runājam par šo pārpalikuma kvotu, kā to ietekmēs Brexit, jo tas patiešām uh, nav ignorējums jautājums. Paldies, Kristof. Jā, man ir Jautājums komisijai. šī border adjustment uh, noteikti ir tāda politika, ko būs ļoti grūti īstenot. Mums vēl nav ieviesta šī oglekļa nodeva, jo par to noteikti būs jāvienojas arī padomē, nu, un tas nebūs uh, galīgi vienkārši. Vai komisijas prāt ir iespējams uh, turpmākajos tirzniecības nolīgumos atrunāt uh, saistības starp uh, līguma slēdzēju pusēm, ka tās arī ievēros kaut ko līdzīgu ETS? Uh, emisiju tirzniecības schēmai. Es domāju, ka tas būtu milzīgs progress. Uh, mans jautājums tātad ir adresēts gan komisijām, varbūt arī nozarei, vai tas varētu, zināmā mērā, atrisināt šo problēmu. Paldies! Un pēdējais jautājums. Uh, to uzdos Bulderkungs. Paldies, man daži īsi jautājumi. Man ir patiešām Eh, radies iespējas, eh, ka mm, daudz mēģina apiet stingrus noteikumus, eh, ražotnes pārceļot uz Indonēziju un citām valstīm. Kā to risināt otram kārtam, ja mēs runājam par um, emisiju tirzniecību? Ir jāievēro arī drošības. Uh, Eh, noteikumi, un eh, mēs esam eh, redzējuši, ka ASV ir gatava nedaudz pavirzīties mūsu virzienā. Trešām kārtām Carbon Border Adjustment Tax. Cik ilgā laikā to varētu ieviest? Paldies! Sure get... Es neesmu pārliecināts, ka jūs būsiet apmierināts ar atbildu uz pēdējo jautājumu, saka runātājs. Nu, tas ir garš stāsts. Labi. Tagad došu vārdu ekspertiem. Nu, uz kādām trim minūtēm katram. Jā, nu, vairums jautājumu tika adresēta komisijai, bet lūdzu, jums vārds. Thank you. Um, I'll take up some of the question, I think. Paldies. Es uh, tiešām pacentīšos uh, atbildēt uz tiem jautājumiem, kur, kur mums ir ko teikt. Uh, Šulce kungs, es. Uh, Es eh, sapratu no jums, ka jūs redzat, ka imports tērautam samazinās. Tas nav precīzi, ir tieši otrādi statistiski, bet eh, taisnība ir tam tā, ka tiešām ir eh, būtiski mainījušies tirzniecības avoti. Ķīna mazina savu eksportu uz Eiropas Savienību, bet to kompensē vesela rinda citu eksportētāju valstu, kas eh, arī ir saražojuši par daudz, viņiem ir eh, šī kapacitātes pārsniegums vairāk nekā pašiem vajadzīgs. Un par to jau mēs runājām. Viena no tādām valstīm ir Turcija. Tur mēs zinām, kādas ir tirgus eh, grūtības, bet ne tikai Turcija, arī Krievija un arī dažos, dažos kategorijās, dažos produktos ir arī Ķīnas problēma. Jautājums par to, vai mums varētu aptrūkties tērauda Eiropas tirgū. Mēs eh, saprotam, ka šeit tiek diskutēti aizsardzības pasākumi, un daži importētāji apgalvo, ka varētu rasties tērauda deficīts. Un no komisijas eh, pārskata eh, es saprotu, ka šie apgalvojumi ir izanalizēti diezgan rūpīgi, bet nav rasti pietiekami pierādījumi ka tiešām tas varētu būt tāds risks. Mēs ļoti bieži dzirdam šādus argumentus, bet ļoti bieži tiek jaukt, jaukts paties, um, paties deficīts ar to, kas izriet no komerciālo stratēģiju lasījuma, kas nav reāls deficīts. Uh, tālāk uh, par izpildu mehānismiem. Tiešām mēs uzskatām, ka tas ir atbalstāms pasākums. Tirzniecības politika ļoti daudz fokusējas uz brīvo tirzniecības līgumu attīstību, uz FTA. Tā stratēģija, mūsuprāt, ir ļoti pareiza. Un arī ja ir tāda situācija, kad PTO disciplīna netiek ievērota. Un tiešām ir nepieciešami jauni noteikumi. Šie noteikumi ir jāīsteno, un, lai būtu efektīvi šie pasākumi, arī ieinteresētajiem iesaistītajiem ir jārāda atbalsts. Šeit eh, nav problēma tikai ar Eiropas Savienības pasākumiem, kas varbūt eh, netiek pilnībā īstenoti. Eh, ir problēmas arī ar PTO likumu ievērošanu. Piemēram, piemērs ir Indonēzijas eksporta ierobežojumi. Ir noteikti pasākumi disciplinējuši, kurus ir iespējams īstenot, un ņemot vērā to, cik svarīgs ir šis sektors, šādi pasākumi ir jāīsteno. Priekšsēdētā, paldies, ko man var teikt par alumīniju? Jā, paldies Otrais jautājums par um, enerģētisko intensitāti energoresursu izmaksas alumīnija ražošanā sastāda 40% no kopējām ražošanas izmaksām. Tāpēc nozarei pašai par sevi ir stimuls samazināt eh, elektrības patēriņu ražošanā. Un daudz gadu garumā mēs esam eh, runājuši par oglekļu noplūdēm, tāpēc esam zaudējuši vienu trešo daļu no alumīnija ražotnēm Eiropā. Tāpēc ir jārada jauni projekti projekti, piemēram, Vācijas eh, baterijas projekts ir ļoti interesants. Eh, un eh, šeit arī ir tāda loma alumīnijam. Alumīnijas būs tā, tas ietvers, kur iekšā liks to bateriju. Un tad mums pašiem ir jādomā par jaunām iniciatīvām, kas varētu elektrības bateriju samazināt. Mēs gribam atbalstīt Eiropas Savienības stratēģiju alumīnija jomā. Mēs gribam pilnībā izmantot visus legālos instrumentus Tagad atbildot uz PTO reformas saistītiem jautājumiem, tiešām šie pretsubsīdiju mehānismi no PTO ir jāizteno, un OECD ziņojumā ir skaidri rakstīts, ka tieši šīs industriālās subsīdijas rezultēs eh, pārmērīgā kapacitāte, bet ir jāskatās, kā Eiropas komisija pildīs savu lomu. Šis jautājums par PTO bloķēšanu. Noteiktā ziņā to, to varētu nodarboties arī komisijas galvenais tātad likumdošanas īstenotājs. Tātad šis jautājums ir visai daudz šķautnēns un komplicēts. Priekšsēdētājs, paldies! Un skaidrs, ka jūs nekur neizsudīsiet, un ja būs kādi papildu jautājumi, jūs varēsiet arī vēlāk uz tiem atbildēt. Tālāk vairs komisijai īstenībā nav viegli uz visiem jautājumiem atbildēt, te ir daudz aicinājumu rīkoties. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Godējumie deputāti, paldies par šo ļoti auglīgo debati. Tiešām ir ļoti daudz idejas, ko mēs piefiksējam. Tiešām daudz vielas pārdomām sakarā ar diskusijām un eh, oglekļa noplūde, robežu pielāgošanas nodoklis. Jā, šīs iniciatīvas varētu arī strādāt. Mēs varētu vēl turpināt pārdomas, analizēt, ieskaitot arī centrālu jautājumu. Mēs varētu turpināt apsvērt par PTO konkurētspēju. spēju tas ir. Un um, tad e, katrā ziņā, ja ir kāda iespēja, kur rīkoties, mēs labprāt ķeramies pie darbiem. Bet e, viss šis institīvs ir rūpīgi jāpārdomā par aizsardzības pasākumiem. Mēs e, palielinājām tarifu kvotu līmeni, un tas bija mums jādara. Tas izriet no PTO noteikumiem. Uh, Aizsardzības pasākums ir pasākums ar īslaicīgu raksturu un progresīvi tas ir, šis pasākums ir jāliberalizē. Problēma nav ar tarifu kvotām. Īsnībā problēma ir tā, ka dažas valsts, jo īpaši Turcija, ir ļaunprātīgi izmantojuši šo sistēmu, un tāpēc arī rakstot mūsu pārskatu, mēs esam analizējuši dažādus iespējamos pasākums no mūsu puses, eh, kas vainagotos ar to, ka šo sistēmu vairs nevarēs ļaunprātīgi izmantot ļoti, ieskaitot arī esam analizējuši jautājumu par to, kā globāli varētu liekās kvotas um, um, menedžēt. Jā, mums ir nepieciešami jauni noteikumi. Nevajadzētu gan pārskatīt iekšējo uh, TDI instrumentu likumdošanu, bet Eh, daudzpusējā plāksnē ir nepieciešami stingrāki eh, noteikumi, vairāk ir jāstrādā daudz valstu kontekstā, jo šī ir globāla problēma. Šeit pieminējām jau Japānu, ASV, noteikti jāved pārunas ar Ķīnu un citiem. Uh, jautājums par tērauda deficītu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs runājam ar ražotājiem, kas strādā tērauda alumīnija nozarēs, bet bez tā vēl ir ļoti liela patērētāju nozare, kas negrib maksāt augstāku cenu. Un visi šie domāšanas veidi, vai tas būs antidempings, antisubsīdijas vai aizsardzības pasākumi, mums, mēs nedrīkstam aizmirst par mūsu vietu kā globālās ekonomikas valsti un par interesēm, kas ir lietotāju pusē, ja mēs gribam uzturēt savu globālo nozīmi. Tātad par galveno noteikumu īstenotāju. Šī persona eh, tā nevarētu būt formāli. Ir jābūt eh, kapacitātei arī rīkoties un ir jābalstās arī uz pietiekamiem resursiem, lai šī persona, šis darbinieks varētu veikt savus pienākumus. Paldies. Mm, tālāk, Frančesko. Liels paldies. Es pilnībā piekrītu Botikofera kungam par eh, Ķīnas jautājumu. Jā, tiešām, lai sakārtot attiecības ar Ķīnu, ir nepieciešami instrumenti un attiecīgās svīras. Esmu jau to teicis vairāk kārt. Piemēram, tāda iniciatīva kā starptautiskais iepirkuma instruments ir ļoti svarīgs rīks, kas ļautu eh, panākt vajadzīgo sarunu līmeni ar Ķīnu un rezultātus. Pilnībā piekrīt arī Šolca kungam. Tiešām ir svarīgi atzīt ka mūsu partneriem ir nepieciešamība attīstīties, bet problēma ar Ķīnu ir tāda, ka Ķīna ir palielinājusi savas jaudas, šīs jaudas saražotās par 500 miljoniem tonu kopš 2000 gada ir, ir pārsniegušas viņam vajadzīgo jaudu. Un tieši tikpat daudz ir arī lieko jaudu visā pasaulē. Problēma ir tāda, ka mēs Tas nav noticis dēļ tirgus signāliem, bet tas ir dēļ valstu valdību vadības, kas ir ģenerējuši šo problēmu. Ķīnieši paši to atzīst. Bet eh, problēma eh, tagad eh, ir tāda, ka Ķīna paši tērē ļoti lielu daļu savu saražotā. Un tad, kad cikliskais tirgus palēninās savu ap apriti, un tas ir metafiziski, e, tad radīsies jautājums, kur tad šī liekā kapacitāte tiks izmantota. Noteikti būs šīs pārplūdes efekts, tas viss e, realizēsies kā liekais e, vispasaules tirgu, un tas veido fundamentālu risku un apdraudējumu. Ne tikai tāpēc, ka šī industrija nav, nebūs konkurētspējīga, bet arī tas, ka vajadzēs arī eksportēt nu, negodīgā veidā. Piekrītu arī Šalca kungam par globālo fórumu. Tiešām šis fórums ir ļoti būtiska virzība, caur kuru mēs tiešām varētu ķerties pie cēloņiem, kas ir pārprodukcijas pamatā. Ministru sanāksme, kas notiks 26. oktobrī, būs ar fundamentālu nosīmi šai ziņā jo mums ir jārunā par fórumu darbības paplašināšanu, jārīkojas izšķirīgi, lai tiešām atrisinātu šo problēmu. Un vēl tieši fórumā visi parādīja savas īstās kārtas, jo īpaši ķīniešu kolēģi, jo mm, ķīnieši negrib mm, izteikties pret fóruma paplašināšanu, un viņiem vajadzēs izteikties un pateikt, ko viņi pa īstam domā. Ja viņi tiešām grib apturēt šī fóruma darbību, tad viņas uzrādīs savās runās, ka viņas neinteresē daudzpusējs risinājums, ka viņiem neinteresē spēlēšana saskaņā ar vienotiem skolas spēles noteikumiem. Kas, kāds būs rezultāts? Pagaidām nav skaidrs šis rezultāts, bet atkarībā no rezultāta. Uh, mēs arī rīkosimies, jo multilaterālisms ir jāatbalsta. Tas nav tikai vārds, tas ir jābalsta uz darbiem. Tad vēl nākamais komentārs. Un starp citu, mm, mandants kungam ir jāatbild tā, ka šī nozara nav izolēta un tā netiek uh, vērtēta par zemu. Un tiešām caur tirsniecības politiku mēs eh, rīkojamies visaptverošāk, arī sinam problēmu kopumā. Jā, mums ir ļoti robusti attīstības nosacījumi mūsu brīvās tirsniecības līgumos, un mēs darīsim visu to, ko, par ko runāja Hansen kungs. Vēl priekšstādēs no manas puses par IPA instrumentu. Visi teica, ka šis instruments ir, šis instruments ir nepieciešams, un šī komiteja bija ļoti aktīva, kas pārīkums mūsu referents vairākas reizes centās pārvarēt bloķiešu nostāju padome. Kā jūs vērtētu situāciju padomē uz šo brīdi? Man radies iespējas, ka pat, ja Tagad padomē ir zināma kustība, novērojama, ka varētu tomēr būt iespēja pavirzīt uz priekšu svarīgo likumdošanu. E, tas e, tiešām nav tāds jautājums, ko varu tiešā veidā atbildēt, jo es nestrādāju šo dokumentu, bet es jums piekrītu priekšsēdētāji. Mm, tiešām tagad ir vērojama lielāka izpratne par to, ka šeit pastāv problēma starptautiskajā iepirkuma jomā. Uh, Un eh, tiešām ir rodas jautājums eh, par to, lai šos pamatnoteikumus tiešām ievērotu pilnīgi visi. Vai tas nozīmē, ka padomi nonāks ātri pie kopēja risinājuma, vai tas būs eh, vienkārši klikšķi mirklī, nezinu, bet eh, atsevišķos dokumentos, piemēram, tirsniecības aizsardzības jomā, mēs redzam, ka dažas dalībvalsts ir ļoti ieciklējušās savās pozīcijās, negrib piekāpties, un te komisijai un parlamentam un visiem visiem deputātiem ir jādara visu, ko mēs varam darīt, lai mēs varētu nonākt pie risinājuma, jo ir ļoti svarīgi, lai, mēs, lai mums būtu likumdošana šajā jomā. Paldies. Labi, tad mēs izvērsīsim tādu kā um, apšaudi pret uh, padomi, lai šis likumdošanas akts tiktu pieņemts. Uh, Tālāk mēs esam septītajā punktā mūsu darba kārtībā. Tas ir balsošana, balsošanas laiks. Balsošana ir ļoti īsa, tikai viens balsojums šodien paredzēts. Un tālāk, lai mēs varētu balsot efektīvi, pārbaudīsim aparātus. Visi lūdzu paņemiet balsošanas kartītes un pārbaudīsim balsošanas mašīnas. Vai šobrīd ir kvorums pietiekams. Sākam testēt, lūdzu, balsošanas iekārts. And the test vote is closed. Iekārta pārbauda ir beigusies viss darbojas labi, tad balsosim pa īstam. Tad eh, Eiropas Savienības vispārīgais budžets, 20. Eh, finanšu gads, visas sadaļas sākam balsot. Divi ir par daudz no tautas partijas grupas. Vēl viens ir par daudz. Un tagad beidzam balsot. Pieņemts ar ļoti lielu vairākumu. Liels paldies! Tā, tas bija ļoti īsais balsojums, kas bija paredzēts mums šodien. Un tagad, ja kāds grib atstāt zāli, lūdzu, dariet to klusām. Un mums darba kārtībā ir astotais punkts - Eiropas Savienības Āfrikas attiecības tirsniecības jomā. Jūs, jums zināms, ka padom, mm, sarunās ar padomi esam pauduši prioritāru atbalstu Āfrikas jautājumam. Piemēram, Vācijas valdība ir pasludinājusi Āfrikā augstāko prioritāti prezidentūras laikā 2020. gadā. Un Eiropas Savienība ir Āfrikas ļoti svarīga tirzniecības partneri. 36% preču no Āfrikas tiek ievestas Eiropas Savienībā. Uh, Un katru gadu mēs noslēdzam, mēs diskutējam par tirsniecības nolīgumiem ar atsevišķām valstīm un valstu blokiem. Un e, šis e, process iesākās ļoti ambiciozi, bet realitāte ir tāda, ka mm, viss e, izskatās eh, diezgan nepietiekami, ir ļoti daudz kritiskas diskusijas par līgumiem. Šobrīd tikai viens līgums darbojās no visas austrumu Āfrikas valstu kopumu. Šobrīd mēs runājam par pēckotonu situāciju, jo vecais kotonu nolīgums drīz, tas ir pēc 20 gadiem, beigs pastāvēt, un mums ir jāmeklē jauni risinājumi, uz kuru pamata mēs varētu veidot savas attiecības starp EKP grupu un Eiropas Savienību. Arī no Eiropas komisijas puses Āfrikas jautājums ir augsti vērtēts darba kārtībā. Uh, Arī priekšsēdājs Junkeru kungs ir izteicies septembrī pagājušajā gadā par to, ka vajadzētu strādāt arī investīciju darbvietu radīšanas jomā sadarbībā ar Āfriku. Tātad mēs konstatējam, ka arī komisijai ir plāni šai sakarā. Un pavisam jauna iniciatīva, kas eh, ir zināma Mm, tagad kopš dažām dienām 54 valstis Āfrikas reģionā ir apvienojušās brīvās tirzniecības zonā. Tad sanāk, ka gandrīz visa Āfrikas valsts tagad ietilpst Āfrikas brīvās tirzniecības zonā, lai arī šī zona varbūt nav vēl pilnībā attīstīsies, tomēr ir pasludināts politisks signāls un vēlēšanās veidot šādu brīvo tirzniecību. Uh, Un līdz ar to Eiropas Savienībai ir eh, pavērusies iespēja attīstīties tirzniecības ziņā ar Āfriku, SPS un brīvās tirzniecības pamatnoteikums ievērojot. Tātad Āfrikas jautājums ir augsti prioritārs, un tāpēc arī mums šodien tas ir darba kārtībā. Mēs esam gatavi gatavi dot vārdu komisijas pārstāvei, kas atbild par nolīgumiem ar Āfriku. Lūdzu, komisija vārds. Paldies! es tiešām piekrītu priekšsēdētājam, ka arī nākamajā komisijā Āfrikas jautājums būs prioritārs, un tas nav nekāds pārsteigums, jo uh, Šī prioritārā virzība ir aizsākusies jau pirms gada, tad, kad prezidents Junkers paziņoja par Eiropas Savienības Āfrikas alianses veidošanu. Dažos vārdos par Āfrikas situāciju šodien. Sešas no desmit valstis, kas aug visātrāk, ir subsahāras Āfrikā, piemēram, Gana, Etiopija, Ruanda, Kodivora. Uh, un Eritreja. Šeit mēs runājam par 7-8% pieaugumu katru gadu. Tas ir ļoti būtiski. 25-26% no pasaules iedzīvotāju skaita līdz 2050. gadam nāks no Āfrikas. Tātad ilgi nebūs jāgaida. Uh, Un šis iedzīvotājs skaits, tas līdzināsies 1,1 miljardam darbinieku, ļoti daudz patērētāju. Šobrīd arī patēriņa līmeņi pieaug ne tikai subsahāras, bet, bet, um, bet arī citos Afrikas reģionos. Un jau tagad šie rādītāji apsteidz Indijas rādītājs, un tas vēl pieaugs. Par investīcijām. Tiešām Āfrikai ir nepieciešamas investīcijas, lai attīstītu pašiem sevi. Uh, Un nu, ārvalsts tiešās investīcijas eh, tiešām pēdējo nu, triju gadu laikā mēs redzam, ka tas ir pieaudzis par 11% ļoti būtiski, un šīs ārvalsts tiešās investīcijas turpina augt. Un visbeidzot, ļoti svarīgs apsvērums. Āfrikai šo, šobrīd ļoti svarīgi ir attīstīties, lai nodrošinātu šo attīstību. Mazie un vidējie uzņēmumi ir ļoti svarīgi. MVU sāk savu darbību aizvien enerģiskāk, un kapitāls šiem uzņēmumiem ir palielinājies pamatkapitāls eh, par 400% pēdējo četru gadu laikā. Tātad tas eh, arī rada liels iespējas MVO taistība. Un daudzas valstis, ne tikai Eiropas Savienība, arī Ķīna, Japāna, Indonēzija, arī šīs citas valstis sāk pievērst aizvien vairāk uzmanības Āfrikai, nāk tur ar investīcijām, jo tur ir iespējas un saskata to kā tādu augošu kontinentu tuvākajās desmitgadēs. Un vēl Āfrika, šo lietu gribu izcelt saistībā ar nākamās komisijas darbu svarīgs jautājums ir Āfrikas iesaistīšana, lai mēs varētu sasniegt ilgspējīgas attīstības mērķus klimata, vides, godprātīgas attieksmes pret darbiniekiem ziņā. Un Āfrika šobrīd ir uh, vis, tāda, kur vislielākais klimata jūtīgums visā pasaulē, tāda teritorija un tur tiešām ir globāli pasliktinās dabas kapitāls, daudzveidība arī pasliktinās, un tur jārīkojas izšķirīgi. Un es esmu pārliecināta, jūs droši vien arī, ka pēdējā sasaukuma laikā mēs izskatījām priekšlikumu par mm, minerālu vielām, kas izraisa konflikts vai kas nāk no konflikta zonām. Uh, Arī šī joprojām problēma, priekšlikums ir eh, tiek izskatīts, un te ir dažādi priekšlikumi, eh, kas ir jāizskata, un jo te ir daudz aspektu, kas ir jāņem vērā, bioloģiskā daudzveidība, cilvēktiesība jautājums, visi šie aspekti ir ļoti svarīgi, attīstot mūsu tirtniecības un ekonomiskās attiecības, ja mēs eh, tiešām gribam veicināt arī mūsu aktivitātes atpazīstamību, tiecoties pēc ilgspējīgiem mērķiem. Kā jau Junkers teica, pagājušajā gadā septembrī tiek veidota Eiropas Savienības eh, Āfrikas alianse, un saistībā ar šo aliansi šeit ir tāda milzīga stratēģija apkārt, eh, kas veidota tā, lai abas puses iegūtu. Tur ir dažādas, dažādas apakšnozeres, izglītības veicināšana, prasmju veicināšana, bet ļoti spēcīgi ir šī ekonomiski tirznieciskā dimensija ar mērķi nodrošināt ilgspējīgu izaugsmi Tirzniecība un investīcijas um, ir tagad piešķirti arī finanšu instrumenti. Ir arī investīcija plāns, kas ir jauns, ļoti radošs instruments, un uh, tas tiek uh, lietots, lai atbalstītu investīcijas uh, kontinentos reģionālās investīcijas arī tiks stiprinātas caur šo aliansi. Tad šeit pareiz priekšstādājs arī pieminēja, ka tiek izveidota brīvās tirzniecības joma vai zona, kas ir ļoti ambicios uh, projekts. 54 no 55 Āfrikas valstīm ir šajās, eh, tad visas izņemot Eritreju, ir pievienojušās ar šī brīvā zonas līgumam, un tas ir ļoti interesanti uh, tā kontinents redz savu nākotni, un mēs no Eiropas Savienības to atbalstam tad eh, strateģiski arī atbalsts aliansē tiek sniegts strateģiski un ne tikai arī tehniski tehniski mm, ir paredzēts sniegt tā, tādu at, tehnisku atbalstu, lai tiktu veidoti attiecīgie instrumenti, kas veicinātu reģionālo integrāciju. 16% Āfrikas tirzniecības šodien notiek reģionāli. 16% eh, reģionālā apgrozījuma. Tas ir ļoti zems rādījums, jo Eiropas Savienībā tas pats būtu 70%. Eh, protams, mēs esam uh, ļoti integrēti, bet jebkurā gadījumā 16 ir ļoti maz. Un bez reģionālās integrācijas, bez reģionālās irniskās apmaiņas eh, būs ļoti grūti attīstīties un izaugsme tad būs ļoti grūti noturām, jo reģionālās vērtības arī ir dažādas un eh, arī, ja nebūs tādas integrācijas, būtu ļoti grūti šo apmaiņu reģionāli arī īstenot. Tad šī institīva ir ļoti svarīga mūsu darba daļa, tad, kad mēs slēdzam līgumus, un tagad es pasācīšu vēl līgumu ar Āfriku. So, nu tā tad, kā jau priekšādātājs teica, ar Lejas Sahāras Āfrikas valstīm esam noslēguši ekonomiskās partnerības nolīgumus. Šobrīd jau sarunas par tiem ir notikušas, un tie ilgs diezgan ilgi. Tas nebija vienkāršas reģionāla līmenī Ir arī divi šādi nolīgumi, kas strādā reģionālā līmenī tātad. Un te es nerunāju par Ziemeļāfriku, jo tur mums ir brīvās vienotības nolīgumi. Tas ir kaut kas cits, runāju par Lēs Sahāras valstīm. Tātad 14 valstis, kas šobrīd īstero šos EPN, jeb eh, partnerības nolīgumus. Un ko tad EPN īsti nozīmē? Nu, EPN ir tirzniecības nolīgumi, bet lielākoties tie ir tādi kā pirmās paudzes tirzniecības nolīgumi, respektīvi lielākā daļā nolīguma pirmām kārtām runāts par tarifu liberalizāciju, lai ES produktu varētu nonākt Āfrikā, un te mērķis ir apmēram 75-80% liberalizācijas. Tātad ļoti liela šī marža. Uh, manevrēšanai arī partnerim, lai viņi varētu aizsargāt nu, savus delikātos produktus, un viņi var pašlemt par to, ko vēlas aizsargāt. Tās preces, kas ir liberalizētas, ir tās, kas Āfrikas, Āfrikas valstīm arī ir vajadzīgas vietējai ražošanai un nozaru attīstībai. Un savukārt apmaiņā par to nodrošinām viņiem brīvu pieeju Eiropas tirgiem bez tarifiem, bez nodevām, bez kvotām tātad brīvi piekļuvi Eiropas tirgiem ja paraugāties uz ES nostāju un situāciju Āfrikā, ne tikai EPN valstīs, bet arī citur, tad joprojām eh, tas ir nenoliedzams fakts, un tas ir svarīgs eh, skaidrs, ko paturēt prātā. Jo, nu, reizēm uzskata ir citādāk, respektīvi Eiropas Savienība joprojām ir lielākais Āfrikas valstu ienācības partners. Apmēram 60% 33% Āfrikas irniecības norisinās tieši ar Eiropas, un te, ja paraugāmies uz Ķīnu, tad zinām, viņiem ir 17% šis skaitlis šobrīd, tad puse no mūsu irniecības apjomā ASV 8%. Nu, tātad, lūk, mēs joprojām esam līderības pozīcijās, un, ja paraugāmies uz tendenci kopumā, tad imports no Āfrikas mm, respektīvi tas, ko viņi spēj eksportēt, apjomos joprojām pieaug, desmit gados pieaugums ir 22%. Savukārt mūsu eksports uz Āfriku arī pieaug, bet mazāk, mazākā mērā, apmēram 11% bija šis pieaugums desmit gados. Eiropas Savienība turklāt ir arī svarīgākais donors šīm valstīm, palīdzības sniedzējs Āfrikas valstīm, un mēs esam arī lielākie investori. Šeit iz, mm, pieaugums ir ļoti pamatīgs, un par to jau runāju ievadvārdos. vārdos Atgriežoties pie EPN, tos īstenojam 14 valstīs, kā jau minēju, viens no reģioniem. Kopā divi reģioni un tad vēl arī atsevišķas valstis. Tātad viens no pirmajiem reģioniem, ko priekšādātājs ir un minēja, ir Dienvidāfrikas reģions Sedek, ko mēs to saucam par Sedek. Tajā ietilpst sešas valstis, Dienvidāfrika, protams, kas ir um, svarīgs reģionāls spēlētājs šai teritorijai - Botsvāna, Namībija, Lizoto, Svatīnī un Mozambika. Un šis nolīgums nu ir spēkā jau kopš 2016. gada, tātad nu jau trīs gadus tas darbojas, ir tur virkne instrumenti un sistēmas iestrādāti, un šis nolīgums šobrīd šķiet funkcionē atbilstīgi, redzam, ka vērojams progress daudzās importa jomās arī no šīm valstīm un uz šīm valstīm, kas mums svarīgi ir runājot par izaugsmu, tirdzniecību un attīstību Āfrikas valstīm kopumā, ir tas, ka palīdzām mūsu partneriem izstrādāt savus nišu tirgus, respektīvi tos tirgus, kuros viņi tiešām var attīstīties, uzplaukt un kuru preces tad attiecīgi varētu nonākt Eiropā. Tas iet ārpus tradicionālajiem Āfrikas eksporta produktiem, kas, protams, ir minerāli resursi e, un atsevišķi lauksaimniecības produkti, jo parasti tikpat kā nav nekādas citas šo eksportu diversifikācijas, jeb dažādošanas iespēju. Bet šajā gadījumā mēs palīdzam viņiem identificēt tās preču jomas, kas varētu vēl tikt pakļauta šim e, eksportam uz ES, kas varētu piedāvāt arī pievieno, pievienoto e, vērtību, piemēram, nolīgumā. Nu, ietvaros ir tāds interesants gadījums Svatīnī. Viņi ir sākuši ražot tādus maziņus um, dārzenīšus bērniem, mazus burkāniņus un tā tālāk. Un viņi to ir tik tālu izstrādājuši, ka viņi to sāk sūtīt uz Eiropu. Ir pietiekami augsts standarts, tā ka tie atbilst visiem mūsu lauksaimniecības produktu standartiem. Un viņi tiešām to ir izveidojuši kā tādu nišas tirgu. Nu, lūk, to esam palīdzējuši šim reģionam arī izdarīt. Tāpat laikā joprojām sastopamies arī zināmām problēmām. To cenšamies EPN e struktūra dialogā risināt ar partneriem e, šajā gadījumā. E, īpaši runājam tieši par Dienvidāfrikas republiku, kur mums ir atšķirīga inter, interpretācija par šiem importu eksportu jautājumiem Dienvidāfrika un Sedek. Nu, šeit runājam par vistas gaļas uh, Eh, eksportu un tā tālāk. Tur ir SPS liegums šobrīd, ko mēs uzskatām par nepamatotu, un, un tas faktiski neatbilst arī vietējo ražotāju vajadzībām, jo vietējie mm, vistas gaisa ražotāju ražošanas apjoms nebūtu nav piel, palielinājuši kopš ir noteikti šīs eh, drošības klauzulas. Tā vietā to aizstāja mm, eksports no ASV un Brazīlija. Tātad, uh, šo Eiropas izgaisa vietu ieņem cita, citu valstu imports. Un te esam uzsākuši konsultāciju procesu EPN ietvaros. Pirmais tiesvedības process šobrīd norisinās, tātad cenšanās nonākt pie miermīlīga risinājuma, tā ka tas atbilst abām strīdus pusēm. Sedek EPN ietvaros uh, Esam turklāt iesādājuši nu, faktu, ka Angola, kas gan jāsaka vēl nav daļa no līgumslēdzējām pusēm, tāpat laikā viņi nesen ir vērsušies pie mums un teikuši, ka viņi vēlētos pievienoties šiem MPN. Un ar savu komandu bijušā valstī pirms pāris nedēļām norisinājās pirmās diskusijas par iekļaušanos šai nolīgumā un domāju, ka tas tad laba perspektīva. Tas ir labi gan viņiem, gan mums, jo Angola ir viena no nu, tāda lielākā Lejas-Sahāras tautsēmniecība šobrīd trešā lielākā ekonomiski faktiski šajā reģionā. Tātad ļoti svarīgi spēlētāji kā valsts. Tad otrs reģions, ar ko mums ir reģionāls EPN, un nu, kas darbojas šobrīd un ir īstenots, ir eh, ESA reģions, jeb uh, austru, dienvidu austrumu Āfrikas e, reģions. Tur ir piecas valstis - Maurīcija, Seišaļa, Madagaskāra, Komodos un Zimbabve, Komodoru salas un Zimbabve. 3-4 gadi jau darbojas šis nolīgums, un nākamnedēļ uzsāksim sarunas ar šīm piecām valstīm par jaunu nolīgumu, lai padziļinātu šo pašreizējo EPN. Kā jau teicu, šis EPN šobrīd lielākoties attiec tikai uz precēm un tirgus piekļuvi, un attīstības aspektiem tur tiek apskatīti, bet tagad mēs vēlamies to izvērst. Mm, to vēlas darīt arī mūsu pārsvarā partneri. Viņi ir tie, kas vērsīs, vērsies pie mums un vēlas, lai tiktu šis no, nolīgums pagarināts un iekti būtu iekļauti tur arī tādi aspekti, kādi, piemēram, ir tirniecības nolīgumos ar Japānu, Kanādu. Tātad, lūk, nākamdēļ sarunas par tam līdzīgu nolīgumu arī sāksim, kas nav maz svarīgi Maurīcijas salas un citas valstis vēlas šīs jaunās sarunas tāpēc, ka mēs vēlamies, tā, viņi vēlas tās paplašināt arī uz pakalpojumiem un investīcijām. Un tas viņus ļoti interesē. No mūsu puses, protams, tas arī šķiet interesanti, jo vēlamies, lai te būtu ļoti, piemēram, tāda spēcīga sadaļa par tirniecību un ilgspējīgu attīstību. Trešais reģions kur savukārt ir divas valsts īstenojušas EPN, bet nav reģionāls EPN, bet tātad atsevišķām valstīm. Tā ir Rietuma Āfrika, kur ir divas valstis - Kodivāra un Gana. Tas notiek uz divpusējas sadarbības pamatiem, jo šajā reģionā um, sarunas noslēdzās 2014. gadā, un joprojām ir viena valsts, Nigērija, kas nav parakstījusi EPN. Uh, un sarunas joprojām ar viņiem turpinās, bet nav šobrīd skaidrs, vai viņi parakstīs nolīgumu vai nē. Bet pa to laiku esam nolēmuši savukārt šo EPN ar Kodivāru un Ganu jau īstenot, jo tās vairs citādi nevarētu saņemt brīvu piekļuvējas tirgumu un tās tomēr vēlējās saglabāt jau panākto, tātad īstenot šo epenu, un to arī sākām darīt pirms diviem gadiem. Un tad visbeidzot, uh, Vēl viena valsts, ar ko ir šis nolīgums, ir Kamerūna Centrālā Afrikā. Un tā ir vienīgā šī reģiona valsts, gan bet arī ļoti nozīmīgs spēlētājs arī mūsu acīs. Tātad kopumā 14 valstis, kā jau minēju, un īstenošana, protams, ir aizsākusies pavisam nesen. Uh, Pārsvarā divi, trīs gadi ir bijuši šie nolīgumi spēkā. Tātad process faktu, faktiski ir vēl tādos bērnautiņos. Redzēsim, vai šis, šie nolīgumi atbilstīgi darbosies. Dar, bet, ja paraugāmies uz tirniecības skaitļiem, nu, ja no 2018. gada, piemēram, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tad ir apmēram šajās 14 EPN valstīs eksporta pieaugums ir par 5-6%. Nu, protams, atšķirības pastāv starp valstīm, bet kopumā tendence ir pozitīva. Nu, lūk. Nu, varbūt ļaujiet man tālāk pāris vārdus eh, runāt par šo laiku pēc kaut kā no nolīguma, ko jūs arī pieminējat. Jā, šobrīd tas ir kopējais ietver nolīgums ar Āfrikas, eh, Karību un klusākajām valstīm, tātad AKK. Nu, protams, ka aptvērums šai kaut kādā nolīguma ir klieša plašāks, ne tikai tirdzniecība, bet tas piedāvā arī tirdzniecības jomai atsevišķus ļoti svarīgus elementus. Uh, uz kuriem mēs tā teikt esam noenkurojuši arī šos tirniecības nolīgumus. Tātad sarunas šai jomā ir ārkārtīgi svarīgas. Turklāt šis ietvars piedāvā arī tālāku sadarbību ar visām minētajām valstīm, īpaši ar tām valstīm, kas pagaidām vēl nav noslēguši EPN ar mums. Tāpēc mūs ļoti interesē iespēja šo procesu turpināt un, un šo pēckotano nolīgumu arī dzenas slēgt. Šobrīd jāsaka, viss liecina par nu, tādu pozitīvu attīstību ir tas cits DEFCO dienas eh, komitejā, eh, komisijā, kas atbildīgs par šo sarunu vešanu, bet jāsaka, viņi saka, ka viņi ir pavirzījušies uz priekšu ar kopējo sadaļu, bet, protams, tad ir dažādi atšķirīgi pīlāri atsevišķiem reģioniem, kur šīm sarunām vēl jāturpinās, un mēs katrā ziņā uzmanīgi sekojam notikumiem. Visbeidzot, vēl vēlējos minēt, lūko, tā ir vēl viena svarīga lieta, domāju, jums kā parlamentāriešiem un arī mums kā komisijai nenoliedzami. Mēs esam šeit bijuši tādi, nu, ļoti uzstājīgi um, tā sadarbībā ar partneriem. Te runājam par pilsonisko sabiedrību. Skaidrs, ka um, sarunas par EPN nu, risināšās ļoti atšķirīgos laikos un tā tālāk, kāds visos um, nolīgumos ir spēcīgāk šis uzsvars uz pilsonisko sabiedrību, citur vecākos nolīgumos mazāk. Bet tas, ko mēs cenšamies panākt, mēs mēs cenšamies panākt to, ka visi mūsu partneri pauž saistības, ka viņi nodrošinās skaidru pilsoniskās sabiedrības dialogu ar mūsu partneriem, pilsoniskās sabiedrības eh, pārstāvjiem. Un mums ir izdevies to panākt jau ar sedekt. Iepriekšējā reizē jau norisinājās ministru līmenī sanāksme. Viņi vienojās, ka ik gadus no, norisināsies pilsoniskās sabiedrības organizācijas pārstāvja tikšanās. Turklāt cenšamies uh, Nu, tātad šī pirmā sanākšanās, sanāksmē ar SEDEK valstīm tad notiks nākamgad, un mēs esam apņemības pilni līdzīgi rīkoties, kā veidojot kopēju platformu arī ar, ar šo ESA reģionu, respektīvi Dienvidu Austrumu Āfriku. Esam uzsākuši sarunas, būs arī ilgspējīgas attīstības ietekmes novērtējums mm, organizēsim tikšanos ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un Eiropas um, sociālo lietu komiteja arī iesaistīsies šajā procesā. Nu, tad, lūk, tas ir tāds jautājums, ko mēs šobrīd vēršam plašumā un cenšamies pārliecināties, ka reģionālā īstenošanas līmenī tiešām tas parādās pēc iespējas lielākā, aktuālākā veidā, tā lai būtu šis pilsoniskās sabiedrības dialogs. Nu, tas šķiet no manas puses, tad pagaidām arī viss, bet esmu pilnīgi noteikti gatava atbildēt arī uz jautājumiem. Lielas paldies! Paldies par šo visaptvarošo pārskatu! par ES un Āfriku. Un šreiz Pirekungs lūdzu. Paldies, paldies priekšsādētāji, paldies komisijai par šo uh, ļoti plašo izklāstu. Man ir daži jautājumi, man ir ļoti labi, ka mēs šodien par to varam runāt. Pirmām kārtām mēs runājam par cilvēkiem Āfrikā. Un jūs arī teicāt, ka ir e, bijušas daudzas sēdes, tikšanās ar organizācijām, bet jāsaka, ka daudz cilvēki no Āfrikas netiek tālāk par sava ciemata robežām. Nu, kā tad veidot kontaktus ar cilvēkiem uz vietas? Tas ir um, ļoti būtiski. Kādēļ es to pieminēju? Jūs runājat arī par lauksaimniecību ļoti labi. Uh, arī no Nīderlandes tur ir pārstāvēta Agriterra. Uh, Bet kā notiek ražošana? Vai noteikumi ir tādi paši, kas attiecas uz Eiropas valstīm vai nē? Labprāt gribētu ko vairāk par to dzirdēt. Un jūs runājat biodiversitātes samazināšanos, vai jūs varat ko vairāk par to pastāstīt un tālāk par uh, izaugsmi? Uh, Jā, varbūt attiecībā uz tirzniecību tas uh, ir um, atbilstoši, bet cik daudz zemes tagad uh, piedar uh, ķīniešiem? Esmu dzirdējusi, ka ķīniešiem uh, patiešām piedar ārkārtīgi lielas platības tur. Paldies! Thanks a lot! Lielas paldies! Nākamā Gērī kundze. Paldies! Paldies priekšādātājiem! izrunāšu dzimtajā valodā. Lielas paldies, dāmas un kungi! Gribēju teikt paldies komisijas pārstāvē par visu šo sniegto informāciju, ļoti liederīgi. Komisija tirnetības politikas jomā jābūt realistiskai, ambiciozai, jā, bet tāpat laikā nepieciešams īstenot tādus projektus, kas var dot taustāms rezultāts. Līdzīgi kā, kad spriedām par tērauda un alumīnija nozars attīstība, arī tirnicības politika, protams, ir tā, kas nevar glābt pasauli no visām, tā, no visām tās problēmām paglābt. Bet nē, nē, progress ir vajadzīgs, mums ir jāpalīdz šim ilgi cietušajam kontinentam, jāļauj tam gūt progress un jāpalīdz kontinentam tādā veidā, kas patiešām būtu palīdzīgi. Protams, brīvās tirniecības jomā mums jābūt gan ambicioziem, bet tāpat laikā šobrīd, manuprāt, būtu nereālistiski šeit domāt par kaut kādiem globāliem brīvās tirniecības nolīgumiem starp Eiropu un Āfriku. Bet, nu, ir, ir, protams, arī virkne dažādu nolīgumu, par ko jau nu pat arī dzirdējām un šie nolīgumi attiecīgi jāizmanto pēc iespējas veiksmīgāk, tā lai valstī varētu piedāvāt palīdzību, lai šī tirniecība būtu plašāka, labāka, lai mēs varētu izveidot tādu sistēmu, kas palīdz Āfrikas valstīm. Ja izturēsimies pret tām cien, cieņpilni, tad panāksim rezultātus. Nedrīkstam uzspiest kaut kādas tādas prasības, ko tās nespēja izpildīt vai nevar atļauties pildīt. Tātad, lūk, ir jābūt nu, šīm diezgan augstajām prasībām, bet vienlaikus jārīkojas gana piesardzīgi, pārdomāti, jo, ja šīs prasības būs no mūsu puses pārāk augstas, tad viņi atradīs citus tirniecības partnerus, citas valstis, kuri jau, tā teikt, tur ir spēruši savu kāju, un tas var novest pie iznīcinoša efekta šim kontinentam kopumā. Nu, tā vēlamies izvairīties. Un tāpēc mums jāizteno tādas programmas kas ļautu virzīt uz priekšu progresu šais valstīs - izglītību, arodu apmācību. Nu, tās ir jomas, kur mums vajadzētu pie, koncentrēties. Nu, piemēram, ja mēs nu, esam situācijā, kur pietiekami daudz ir iekārtu, bet nepietiek nu, cilvēku, kas spētu ar tām darboties, tad tas neko nedos, lai cik liela būtu šī palīdzība iekārtu apjomā, piemēram, un problēmas atrasts netiks. ja izvēlēsimies nepareizo pieeju, nu tad tādā gadījumā pastāv iespēja, ka Ķīna, Ķīna sāks celt slimnīcas Āfrikā, bet neizmantos tur, piemēram, Āfrikas darba rokas, bet gan pārcels uz turien pati savas darba rokas, tātad strādniekus, kas strādās vienkārši par plikām kapēkām, kas savukārt kaitēs vietējai ekonomikai. Gribu šeit um, aicināt komisiju ieņemt tieši šādu virzienu, tātad rīkoties tā liederīgā, palīdzīgā veidā. Tādējādi palīdzot mums risinot arī migrāciju, kas ir draudz, kas turpinās pastāvēt arī turpmākos gadus. Tieši tā to varēsim pārvaldīt, mazināt, ja piedāvāsim palīdzību tajā jomā, kur tā visvairāk vajadzīga. Okay. Paldies, nākamais eh, runātājs. Rafēls kundz. Mani uzmundrina šī novērotā attīstība attiecībās ar Āfrikas valstīm. Manuprāt, šāda brīvā simniecības zona varētu palielināt arī tirdzniecību Āfrikas iekšienē. Uh, Un vai šāda Āfrikas brīvā cirniecības zona varētu būt liederīga saskaņā ar komisijas teikto? Ko komisija domā par to, ņemot vērā, ka ir vajadzīgi ar, vajadzīgs arī atjaunot šos pašreizējos nolīgumus par pēckotano nolīgumu? Tas piedāvā unikālu iespēju atjaunot tirniecības iespējas ar AKK valstīm. Vai komisija uzskata, ka vienošanās panākšana līdz šī kotono nolīguma iztecēšanas termiņam ir iespējama? Uh, Un vai varbūt ir runas par nu, šeit sadalīšanu kategorijās eh, AC un ABC? Un eh, vai komisija uzskata, ka šādai pieeja būtu priekšrocības, jeb varbūt trūkumi un kādi tad tādā gadījumā? Atsevišķi nolīgumi, protams, var spēt, spēt Šādu kopēju līgumu slēgšanu var spēcināt valsts, jo tās var saliedēties blokā, ko šobrīd domā komisija, lai veicinātu reģionālo integrāciju un šādu bloku veidošanos Āfrikas ietvaros. Eh, un kādā veidā brīvās cienniecības nolīguma var šāda veida saliedēšanos veicināt. Un visbeidzot, veids var sniegt detalizētu pārskatu par to, ko komisija ir Mm, paredzējis darīt, lai palielinātu rietumu un austrumu Āfrikas partnerības nolīgumu parakstīšanas pa, eh, pacīcināšanu. Vai Nigērija tiek piedāvāt šāds atsevišķs brīvās vienasības nolīgums? Paldies! Paldies, nākamā runātāja! Merci, monsieur. Paldies priekšādātāji! Paldies par šo prezentāciju! Četras lietas vēlējos minēt. Pirmais saistīts ar nodokļiem. Mēs zinām, ka daudzas Āfrikas valstis dažādu iemeslu dēļ, pie kuras tagad neuzskaitīšu, sastopas ar eh, problēmām šai jomā, nodokļu maksāšanas jomā. Nu, un te nu gribēju vaicāt, vai ir kaut kāds konkrēts programmas, kas ļautu palīdzēt šīm eh, dalībvalstīm strādāt pie nodokļu jomas, izstrādāt šo jomu tā, lai būtu arī sociālā nodrošinājuma sistēma pieejama. Uh, Tas pats saistīts, piemēram, ar digitālo ekonomiku. Mēs zinām, ka ekonomika šobrīd ļoti lielā mērā pāriet uz šo digitālo jomu. Un te, protams, dominējošās ir ASV un Ķīna. Un kas notiek šajā gadījumā attiecībās starp Āfriku un ES šajā jomā? Un vai ir paredzēts aktivizēt šo darba grupu, kas strādā tieši pie šāda veida programmām, kas ļautu spēcināt digitālo ekonomiku kopīgiem spēkiem? Un varbūt nu, to varētu nu, tieši tā izvērst arī attiecībā uz Latvijas-Amerikas valstīm. Un tādā veidā mainīt šo spēku, spēku līdzsvaru. Tālāk par fondiem. Zinām, ka mūsu ekonomikas partneriem ir vajadzīgs dažāda veida pārstruktūrēšana, īpaši runājot par atsevišķiem rūpniecības sektoriem. Nu, piemēram, lūk, uh, Eh, nu, piemēram, šī vīriešu sieviešu nodarbinātības attiecība no vienas otru, tad runājam arī par pārtiks audzēšanas sektoru, pārtiks rūpniecību, tātad, kur pārsvarā darbojas sievietes un tās ļoti ietekmē šie nolīgumi, vai komisija ir izveidojusi platformas, kur ietvaros varētu diskutēt, veikt varbūt ietekmes novērtējumu par sieviešu situāciju šais valstīs. Un tad, attiecīgi, veikt sarunas ar Āfrikas partneriem, šeit runājot par bērniem saskaņā ar atsevišķu organizāciju teikto 20% bērnu um, veids piespiedu darbu raktuvēs, la, lauksēmniecībā un tā tālāk. Un uh, arī par to nepieciešams runāt. 2018. gada dokumentā netiek ne brīdi minēta, minēts bērnu tiesības, bērnu situācija. Nu, mums taču jāsaka, ka šajā gadījumā par bērnu tiesībām jādomā. Uh, Un nu, gribētu vienkārši arī no jums dzirdēt kādus nu, iepriecinošus vārdus šai ziņā. Un visbeidzot, ilgspējīgas attīstības mērķi jūs to pieminējāt vairāk kārt, jā, bet Fonderlajens kundze to taču uzskata pat par prioritāti, tātad tā vajadzētu būt tādai pamata asī, struktūra asī. Kāda veida pārdomas šai kontekstā tad ir norisinājušās, nu, ņemot vērā šos darbu ar Āfrikas valstīm? Visbeidzot, Jūs runājat par pilsonisko sabiedrību. Jā, tas viss bija ļoti labi, bet arotbiedrības tāpat laikā sūdzas, ka tās netiek iesaistītas šais sarunās, eh, ka tiek par EPN un vai komisija ir paredzējusi šo situāciju labot. Paldies! Merci beaucoup, et maintenant, Madame Freden. Paldies, lūdzu, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, Paldies par jūsu ļoti skaidro izklāstu par uh, stratēģiju, kas veltīta Āfrikai. Es gribētu uh, nedaudz uh, paturpināt Rafēlas kundzes teikto par kotonu nolīgumu. Uh, Kas uh, tagad ir noticis, vai kaut kur eh, šīs sarunas ir iestrēgušas, un ja jā, tad kādēļ, eh, kāda ir jūsu sadarbība ar DV ģenerāla direkciju, un arī daži vārdi par klimata vienošanos Parīzē, vai uh, ir pietiekama labi instrumenti, lai panāktu vienošanos ar citām valstīm arī divpusējā kontekstā. Paldies, un tagad buržuā kungs. Paldies, priekšsēdētāji, es pilnībā atbalstu uh, tās prioritātes, um, kas ir nospraustas runājot par Āfrikas politiku domājat arī par šo Āfrikas, Eiropas Savienību. Āfrika, nu, varētu teikt, ir mums tāds attāls kaimiņš un eh, ir daudz iespēju, eh, ko sniedz šāda savienība, tāpat kā arī izaicinājuma ir eh, daudzas valstis, kurās ir nepietiekama izaugsme, nepietiekama labklājība, un tas rada lielas grūtības ehm, iedzīvotājiem. Ķīna ļoti aktīvi investē e, šajā kontinentā, pieprasot nereti arī milzīgas garantijas un ķīlas. Protams, Āfrikā ir daudz derīgo izrakteņu, daudz vērtīgu dabas resursu, un Ķīna, nu, burtiski tos visus noplicina. Mums ir uh, jāizmanto labāk sava partnerība, jārūpējas par ilgspējīgu izaugsmu Āfrikā. Man ir daži jautājumi reaģējot uz komisijas teikto pirmām kārtām. Vai komisija kaut kādā veidā var parūpēties, lai radītu tādu uh, iekšējo Āfrikas tirgu, vienoto tirgu Āfrikā otrām kārtām? Uh, ja runājam par ES Āfrikā piekopto politiku, mēs arī ļoti daudz runājam par izglītību un um, apmācību cilvēku prasmēm, vai arī ir iespējams kaut ko paveikt uh, šajā jomā ar tirdzniecības politikas palīdzību. Protams, jārunā par labu pārvaldību Āfrikā pirmām kārtām, un otrām kārtām uh, ir arī uh, jāievieš saistības sūtīt bērnus skolā Un eh, es pats arī vairākas reizes esmu bijis Āfrikā. Nu, meitenēm bieži vien pirmais bērniņš piedzims 13 gados, eh, un 20 gadu vecumā viņām jau ir 3-4 bērni. Bet eh, jāsaka, ka bērni, kas var iet skolā, kas iegūs diplomu, tas ir ieguvums visai sabiedrībai. Tā tad ir jābūt um, obligātai um, skolas izglītībai Āfrikā un tas ļaus arī sievietēm labāk emancipēties. Bieži vien uzņēmumi ir atturīgi, jo eh, pieņemt vietējos iedzīvotājs darbā, jo eh, cilvēki nav pietiekami kvalificēti un izglītot. Jāsaka, ka tas nāk par labu gan cilvēku nodarbinātībai, gan arī sabiedrībai kopumā. Un eh, tiek runāts arī par um, Eiropas um, putnu gaļas, uh, konkrēti vistas gaļas sektoru un arī kartupeļiem, piemēram. Malstrēmas kundzes dienesti teica, ka nav nekāda dempinga, bet, piemēram, Kolumbija, Peru eksportē arī daudz lauksaimniecības produktu. Mums ir jāparūpējas par šo problēmu atrisināšanu. Paldies! Johims Šusters lūdzu. Šusters lūdzu. Paldies, paldies arī uh, par um, šo ilustrāciju. Uh, Un domāju, ka patiešām pēdējo gadu laikā kaut kas ir uh, krietni mainījies. Bet uh, es tā īsti nedzirdēju, ko ir apņēmusies darīt jaunā komisija. Tā ir patiešām vajadzēs īstenot tādu ļoti uh, plašu partnerību politiku, stratēģiju. Bieži vien mēs par Āfriku runājam tikai kā par vienu veselu, kā par visu komponentu, kontinentu, ka it kā tas būtu ļoti homogēns, bet tā tas nav. Mums jārunā par atsevišķiem reģioniem drīzāk. Ja mēs runājam par vienu no galvenajām mūsu attiecību problēmām, ir tāda, ka gan tirdzniecības attiecības, gan arī cita veida sadarbība tiek uh, uztverta nu, nenopietni vai uh, Eh, tiek novērtēta par zemu un investīcija līmenis ir ļoti zems. Un jāsaka, ka puse no investīcijām ir ieguldīts uh, tikai um, Dienvidāfrikā un otra puse atkal uh, Magreb valstīs, tātad Ziemeļāfrikā un pārējās, tātad zem Sahāras tūkstneša esošajās valstīs, tur gan trīs vispār nekas netiek ieguldīts un darīts. Uh, Un tas pat tiešām ir jāatceras. Nu jā, tās nav tādas ļoti attīstītas tautsaimniecības, un tādēļ arī daudzi Eiropas uzņēmumi nemaz neskatās šajā virzienā. Nu, jā, mēs nevarētu teikt, ka tas vienkārši ir jāaizmirst, vai nebūtu patiešām daudz vērtīgāk izveidot tādu visaptverošu stratēģiju nu, kā Ķīna to dara. Ķīna ārkārtīgi veikli kombinē attīstības palīdzību, investīcijas un arī tirzniecības instrumentus, nu, galvenokārt eh, tikai savās interesēs un vispār neinteresējas ne par demokrātiju, ne cilvēktiesībām, jo, nu, ķīniešus tas galīgi neskar. Bet šī visaptverošā stratēģija varētu būt kas tāds, uz ko paraudzīties būtu vērts arī mums. Uh, jādomā par tiem instrumentiem, ko mēs varam izmantot, ne tikai tirzniecības nolīgumiem. Un arī šī uh, sapludināšana ar investīcijām, uh, attīstības palīdzību, mērtiecīgu. Um, palīdzību, piemēram, arī cilvēkiem palīdzot iegūt labāku izglītību un kvalifikāciju, un ir jāparūpēs arī par lauku reģionu attīstību. Es domāju, ka Tas viss ir jāievīt tādā kopīgā, visaptverošā stratēģijā. Vai komisijā jaunajā uh, sasaukumā par to tiek domāts, vai mē, jūs vēlties turpināt sadarbību tādā fragmentētā veidā, vai tomēr uh, domāsim par tādu visaptverošu stratēģiju? Paldies, un tagad Haidija Hautala. Paldies! Komisijas pārstāve tāpat atsaucās uz piegādes ķēdi. Jā meži nedeg tikai Amazonas baseinā, bet arī uh, Āfrikā, it sevišķi tās centrālajā daļā. Eiropas patērētāji uzņēmumi līdz ar to ir līdzzinātāji tajā visā. Arī zemes sagrābšanās, mūža izciršana, nu mēs nevaram būt tikai pasīvi novērotāji. Mūsu, mums jau uzņemas sava atbildības daļa patērējot Āfrikas produkciju. Un mēs redzam, ka, piemēram, uh, Eh, kakao pupiņu audzētāji eh, eh, vēlas kaut ko darīt, un es esmu redzējusi, ka arī šokolādes ražotāji Eiropā vēlas ieviest nu, kaut kādus obligātus, vismaz minimālos standārtus un pasākumus. Ko jūs esat domājuši, lai uzlabo, domājuši darīt, lai uzlabotu mm, piegādes ķēdes caurskatāmību? Piemēram, kakao plantācijās strādā aptuveni 2 miljoni bērnu, un Saskija Brikoma arī pieminēja to, ka bērnu darbs bieži tiek izmantots. Neaizmirsīsim arī meža izciršanu un konfliktu minerāli ir ļoti labs piemērs, ka Eiropas Savienība ir īstenojusi obligātos pasākumus, lai kontrolētu piegādes ķēdi. Ko tad mēs tur varētu sagaidīt? Un vēl kāds jautājums. Pārvaldība netika īsti pieminēta, bet ja mēs domājam par jauna veida partnerību ar Āfrikas valstīm, ir jāpievērš vairāk uzmanības labai pārvaldībai. Ir jābūt tādām valdībām, kas vēl nav, teiksim, kas nav sasmērējušās un nedomā tikai par eh, pašu labumu, bet arī par saviem pilsoņiem. Paldies! Yes, thank you very much. And... Fan Bremtskundze, paldies! Paldies par patiešām izcilo prezentāciju. Nu, jāsaka, ka mm, tas bija arī tāds uh, īsais iesācēja kurs uh, mūsu komitejas darbībā jaunajiem deputātiem. Jāsaka, ka Āfrikai vajadzētu būt vienai no mūsu prioritātēm, ja ne pašai galvenajai prioritātei runājot par tirzniecību un globālo attīstību. Vairāku iemeslu dēļ - sociālā nevienlīdzība, klimats, migrācija, nu, tas viss ir, tās viss ir viena un tā paša izaicinājuma dažādās šķautnes. Parlamentam ir patiešām jāstrādā šajā virzienā kopā ar komisiju nenoliedzami. Jūs pieminējāt, ka EPA, tātad ekonomiskās partnerības nolīgumi, uh, ir e, jāievīja brīvās tirzniecības nolīgumos ar e, visām nodaļām, kas no tā izriet. Ja mēs runājam par sociālo nelīdztiesību un klimatu, pirmām kārtām ir jārunā par piekļuvi e, tīrai un arī pietiekami lētai enerģijai. Kopīgi ar Āfrikas kopienām mēs, mums viņi ir uh, jāizglīto un jārunā par atjaunīgiem energoavotiem. Ja mēs runājam par brīvās tirzniecības nolīgumiem, tad ne, nu, nekavējoties nonākam pie ilgspējīgas attīstības nodaļām. Gan parlamentā, gan arī citur daudzi kritizē ilgspējīgas attīstības mērķus, ka tie nav pietiekami labi īstenojumi un galīgi nav ar saistošu raksturu. Ja mēs vēlamies, lai ilgspējīgas attīstības mērķi tiktu sasniegti pilnīgi visā Āfrikā, mums ir jāmēģina reformēt šī sadaļa tirzniecības politikā. Paldies, un tagad Helmuts Šolts. Paldies! Paldies arī no manas puses par šo pārskatu. 2018. gadā Junkera kungs runāja par um, partnerību starp uh, līdzvērtīgiem partneriem Eiropas Savienību un Āfriku. Kā šādu partnerību uh, tad varētu iztenot? Ja runājam par uh, attīstības palīdzību, šķiet uh, šādi uzdevumi ir uh, veselu trīs komisāru portfeļos tagad iekļauti. Būs tā sauktais. Uh, komisārs, uh, par, uh, kas strādās pie Eiropas dzīves veida aizsardzības, tad ir arī augstā pārstāva vai augstais pārstāvs ārlietu lietās un arī tirzniecības komisārs. Uh, Un kā tad tirzniecības politika tajā visā iekļausies? Kādreiz um, šie partnerības nolīgumi tika slēgti divpusējā veidā ar reģioniem. Gāna, Kodivāra, Kenija. Vai mēs runāsim par tādām individuālām sadarbības metodēm, par tādu jaunu orientāciju, vai mēs saskatīsim aiz reģiona, aiz visu kontinentu arī atsevišķas valstis? Kolēģi šeit jau pieminēja klīmātu, sociālo politiku. Kā tad šāda jauna partnerība, jauna pieeja varētu palīdzēt īstenot labāku politiku un partnerību? Mums vajadzētu palīdzēt Āfrikai panākt eh, labāku ekonomisko izaugsmi. Un šie paredzētie operatīvie instrumenti pirmām kārtām uh, izcelsmes noteikumu aizsardzība, atteikšanās no muitas nodavām, uh, eh, lai eh, varētu vispār radīt brīvās, brīvās tirzniecības zonas, tad rodas jautājums, cik lielā mērā to varēsim eh, īstenot, arī palīdzot viņiem ar savu pieredzi un zinātību pašu afrikāņu interesēs. Nu, un, protams, parūpētos par attīstību, arī rūpniecības attīstību uz vietas. Mums ir Trade Facilitation Agreement, tātad tirzniecības veicināšanas nolīgums eh, PTO ietvaros. Kādi tad ir šie papildus pasākumi un eh, individuāli pielāgotie uh, politikas mēri, lai varētu kaut ko darīt, lai Āfrikas valsts varētu arī pašas nostāties pašu spēkiem uz kājām? arī mums ir e, jāatceras, ka ir jāizteno 2030. gada uh, politiskā programma un kā īstenojot uh, tirsniecības sadarbību ar Āfrikas valstīm, mēs to varētu panākt. Labi, ka jūs pieminējāt arī demogrāfisko attīstību, ka 5 miljārdi cilvēku, kas dzīvos Āfrikas kontinentā 2050. gadā, būs mums visiem liels izaicinājums. Paldies! Thank you, Chair, and thank you, Commission, for the presentation. Um, very interesting. Um... Šauns kundze, paldies, paldies par šo prezentāciju. Nu, un ANO arī tagad ir uh, konference, kas uh, runā, kurā tiek runāts par ilgspējīgas attīstības mērķiem. Nu, un tas, par ko šodien runājam, mēs ļoti labi sasaucas ar tādu tematiku. Man ir ļoti precīzi jautājumi par uh, arī e, ekonomiskās partnerības nolīgumiem nu, ieguvējiem vajadzētu būt visiem, lai, piemēram, valstīs, kas tos ir noslēgušas, varētu būt ilgtspējīga attīstība. Un, ja runājam par statistikas datiem, ko atradu komisijas tīmekļa vietnē, esmu patiešām pārsteigta, ka tirzniecības rādītāji ir samazinājušies. Nu, es ceru, ka esmu pareizi interpretējis visu šo statistiku. Abās pusēs, gan Eiropā, gan Āfrikā, vienīgā joma, eh, kur tirzniecības apjomi ir pieauguši no Āfrikas uz Eiropas Savienību, ir kurināmā eksports par 217% no ESA reģiona. Nu, varbūt esmu kaut ko pārpratusi. Es ceru, ka tā tas ir. Bet pilsoniskā sabiedrība jau ļoti ilgi uzdod jautājumus, vai patiešām šādi nolīgumi nāk par labu slēdzēju pusēm, vai uh, uz vietas dzīvojošie ir kaut ko no tā visa ieguvuši. Es patiešām gribētu dzirdēt, ko šī ekonomiskās partnerības nolīgumi ir devuši konkrētus skaitļus. Uh, Un es godīgi sakot nesaprotu, kādēļ, piemēram, Zāmbija, kas kādreiz uh, iesaistījās sarunās, tomēr nolīgumu neparakstīja, Etiopija, kas ir eh, liels ekonomiskais spēlētājs, arī to nav parakstījis. Nu, kāds tam visam ir paskaidrojums? Vai jūs domājat, ka kaut kas mainīsies, eh, arī paplašinot EPA aptvērumu? Paldies! Paldies! Es no savas puses uh, vairs neko nejautāšu. Man šķiet, jums jau tāpat ir gana daudz jautājumu uzdots. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem um, deputātiem, kas uzdeva jautājumus. Centīšos atbildēt uz tiem visiem. Divi, trīs deputāti pieminēja to, ka Āfrika nav tāds uh, homogēns kontinents. Jums ir Nīgērija, Angola, Ruanda, kur izaugsme sāk pātrināties. Tātad kontinentā ir ļoti neviendebīga izaugsme un attīstība. Un, jā, tirzniecība, protams, pirmām kārtām nāk par labu lielākajām valstīm. Protams, arī mazie spēlētāji ir jāiesaista šajā sadarbībā, runājot arī par reģionālo tirzniecību, jo viņi arī var būt būtis, būtiski posmi piegādes ķēdē. Un, protams, jādomā arī par šo reģionālo integrāciju. Aplūkojot eksportu, naftu no nu, Āfrikas valstīm uz Eiropas Savienību. Nu jā, pirmām kārtām tur ir nafta, minerāli, tā tas arī ir, un ir arī nedaudz lauksaimniecības produktu. Un uh, Mums vajadzētu, protams, runāt par diversifikāciju. Angola ļoti labi apzinās, nu, ka pagaidām viņu eksports uz eh, Eiropu ir visai vienveidīgs, bet viņi vēlas eh, būt EPA sastāvdaļa. 97% no eksporta sastāda nafta un eh, nu, vēl nedaudz eh, dimanti un pārējie 3%, nu, tur gandrīz nekas cits vairs nepaliek pāri. Tā tad eh, ir jāies, jātīsta, jāizstrādā kapacitātes arī citās nozarēs. Un, protams, ja daļa no šiem produktiem tiek um, importēta no citām Eiropas valstīm, tas varbūt ir lētāk, jo par tiem nav jāmaksā nodevas. Uh, Tas ir ārkārtīgi nu, interesants jautājums, un arī pašas Āfrikas valstis vēlas savus eksportus dažādot. Jā, šie skaitļi, ar ko varam iepazīties, statistika rada sarūktinājumu. Tieši tādēļ mēs ļoti aktīvi sastrādājamies ar kolēģiem no attīstības palīdzības uh, ģenerāldirekcijas, Aksels uh, no uh, DEFCO ģenerāldirekcijas, nu, burtiski blakus kabinetā man sēž. Uh, Un eh, mums ir jādomā par dažādu stratēģiju eh, savīšanu, par eh, rūpniecības politiku, par mm, eksportu dažādošanu. Un tātad visām šīm jomām ir jātiek integrētām mūsu sadarbības un tirzniecības politikā. Ja mēs runājam par mūsu instrumentiem, arī tie ir labāk jāsaskaņo, lai nebūtu fragmentācijas. Un es esmu pārliecināta, ka jaunā komisija pie tā strādās vēl aktīvāk nekā iepriekšējie sasaukumi. Ja runājam par jauno komisiju, uh, ir jāpārskata mūsu noslēgtie nolīgumi ar Āfrikas valstīm un Āfrikas Savienību un jāsaprot, vai tie joprojām atbilst mūsdienu prasībām. Bet, protams, tas prasa visai ilgu laiku, no kāds divus līdz četru gadus. Nu, mēs nevaram pateikt, ka nu, visas šīs partnerības ir nekam nederīgas. Mēs esam visai apmierināti ar panākto. Nu jā, varbūt tie ir tādi nedaudz vecmodīgi nolīgumi, jo pirmām kārtām mēs runājam par precēm un. Uh, ja partneri e, vēlas e, arī investīcijas, publisko iepirkumu un vispārējo, tātad paplašināt līgumu arī uz šīm jomām, tas ir ieguvums visam kontinentam un, protams, Eiropas Savienībai. Un mēs no viņiem arī šādu iesaistu sagaidām. Mēs patiešām vēlētos sastrādāties vairāk, runājot arī par investīcijām, jo investīcijas ir ārkārtīgi būtisks kontinentu attīstībai, bet mums ir jāapzinās, ko tad paši āfrikāņi plāno. Mums ir jādomā arī par brīvās tirzniecības zonu paplašināšanu. Ja runājam par politiku, uh, Tas ir projekts, kas ir ar ļoti lielu papildvērtību, bet to ir visai grūti īstenot. Bet katrā ziņā mēs saviem partneriem palīdzam arī finansiāli, lai varētu uh, organizēt dažādas tikšanās. Kolēģis man te tagad eh, palīdz, eh, parādīs skaitļus. Mēs tagad finansējam dažādas pasākums un projekts 62 miljonu eiro apmērā un uh, arī tirzniecības ģenerāla direkcija sniedz e, tādu tehnisko palīdzību, un afrikāņi pie mums e, vēršas, bieži vien lūdzot palīdzību. Eiropa ir laba, integrēta ekonomiskā zona, un viņi bieži vien mums prasa padomus, nu kā jūs izveidojat vienoto tirgu. Uh, ar kādām metodēm, ar kādiem instrumentiem, un mēs tad viņiem varam kaut kādu virzienu parādīt. Un mums tas prasīja arī zināmu laiku, un mēs varam pastāstīt, kāds instruments esam izmantojuši soli pa solītim. Un Mēs, protams, turpināsim arī šādu tehnisko palīdzību sniegt projekta īstenošanas gaitā. Un tās Āfrikas valstis, ar kurām ir noslēgta ekonomiskās partnerības nolīgumi, var ar mums arī apmainīties ar paraugu praksi, ar pieredzi Mēs, eh, protams, eh, varam arī palīdzēt eh, viņiem dažādas citas formalitātes risināt, kaut vai runājot arī par muitas procedūrām un tā tālāk. Mums ir ļoti liela padziļināta pieredze šajā jomā. Mēs kaut vai viņiem varam arī pastāstīt, kā labāk vest sarunas. Visā visumā mēs uh, savu sadarbību turpinām un domājam, ka EPA ir ļoti vērtīgs instruments. also mention uh, one, one of, I think this was Miss. Uh... Prikmūn kundze pieminēja arī digitālo darba grupu un to, ka Āfrikā arī digitalizācijai ir jātiek attīstītai. Mēs par to nesam vēl apspriedušies, bet komisijā ne ģenerāla direkcijā, bet visā komisijā ir izveidotas četras darba grupas, lai uh, varētu labāk apzināt, ko tieši veikt šajā plāksnē. Viena no darba grupām strādās digitālās ekonomikas jomā, viena uh, lauksaimniecības un viena enerģētikas un transporta jomā. Uh, Mēs esam, tātad digitālā darba grupa nu pat ir savu pirmo ziņojumu publiskojusi un vēl, protams, ir plānots ļoti daudz dažādu projektu un darbu. Jaunājās sarunās ar EFSA reģionu mēs esam jau diskutējuši un diskutēsim par digitalizāciju un arī pakalpojumu jomu Kas notiek pēc Kotonu līguma? Šo jautājumu uzdeva vairāki deputāti. Mēs esam vienojušies par uh, tādu konkrētu struktūru. Āfrika, Karību reģionu valstis, Klusā okeāna valstis un esam tādu ļoti labu fundamentu, pamatu sagatavojuši, uz kura balstīt šos galvenos pīlārus. Tirdzniecības uh, lauciņā ir nu vēl tikai daži sīkumi palikuši neatrisināti, bet uh, Ja ir šis spēcīgais fundaments, eh, tas jau ir ļoti daudz. Mums ir jāparūpējas, lai partnerības nolīgumi tiktu atzīti par galvenajiem tirzniecības instrumentiem, un tad, kad tas notiks, eh, mēs varēsim šos pīlārus vēl labāk iestiprināt eh, fundamentā un. Protams, vairākas valstis ir vēl laipni lūgtas parakstīt EPA. Sarunas eh, par pamatu tagad eh, drīz noslēgsies, un tagad eh, mēs vēl turpināsim sarunas par šiem galvenajiem pīlāriem. Un tātad vēl šis tas ir jāpaveic, bet sarunas visai labā tempā virzās uz priekšu. Un es ceru, ka pēc dažiem mēnešiem jau redzēsim pirmos rezultātus. Par kakao pupiņām tika uzdots jautājums. Tika pieminēta bērnu nodarbināšana un citas problēmas. Mēs zinām, ka šeit ir būtiskas problēmas saistībā ar piegādes ķēdi. Kodivāra, Gana, Kamerūna, tas tie ir apmēram 70% no visiem kakao pupiņu eksportiem. Mums noteikti tur ir uh, jāspēlē sava loma. Uh, Eiropa ir ļoti ievērojams uh, klients, patērētājs. Un uh, Kodivuārā bērnu darbs ir aizliegts, bet, protams, caurskatāmība nav tā ideālākā ir. Uh, Bieži vien arī tur tiek eh, koki nodedzināti, izcirsti, lai varētu stādīt eh, tātad tā, kakao pupiņu mm, kokus un mums par to ir jārunā, jāsadarbojas ar uh, valdību, ar organizācijām, un mēs, protams, neko nevaram uzspiest. Mums ir jāizveido dialogs ar valdību tādā oficiālā ceļā. Uh, arī ar uzņēmējiem un jāsameklē risinājumi, jo tas ir patiešām delikāts jautājums, eh, kas ir jāatrisina, kas, protams, eh, tad, kad tas tiks eh, atrisināts, situācija ietekmēs ļoti tālajoši. Tas, protams, ir mūsu darba kārtībā, un mēs mēģinām rast risinājumu. Uh, būs seminārs, ja nemaldos, nākamnedēļ vai pēc dažām nedēļām Kodivārā. Mūsu delegācija tur arī piedalīsies. Un mēs arī ļoti aktīvi strādājam ar starptautisko kakao delegāciju, kurā Eiropa ir pārstāvēta. Mēs esam gatavi spēlēt pārliecinošu lomu, domājot arī par uzlabojumiem, jo situācija pagaidām nav ideāla saskaņā ar ziņojuma rezultātiem. Mm. Also, I think when my... Viens deputāts runāja arī par dzīvnieku labturības jautājumu. To mēs arī ņemsim vērā. Svarīgi atzīmēt, ka viss lauksimnības produktu eksports, ko saņemam no Āfrikas, tam ir jāsaskan ar drošuma standartiem un uh, dzīvnieku labturības jautājumi ir pieminēti mūsu nolīgumos, varbūt ne tiešā veidā, bet es, piemēram, līgumā, uh, par ko mēs sākām tagad sarunu procesu, tur mēs noteikti iekļausim arī sadarbību ar partneriem tieši dzīvnieku labturības jomā. Uh, Konceptuāli esam ar partneriem jau vienojušies, ka šis jautājums tiks diskutēts un lēnām progresēsim. Rietumāfrika jautājums par Nigēriju, kur tā ir un Nigērija vēl nav sūtījusi nekādu signālu par to, ka vēlētos parakstīt reģionālo nolīgumu. Mums joprojām ir jāturpina sārunas, un mēs esam gatavi to darīt, arī esam gatavi diskutēt problēmas ar esošo tekstu. Uh, Mums labāk, protams, patiktu sākotnējā nolīguma versija. Negribētu atkal atgriezties pie situācijas, kad mēs divpusēji vedam sarunas ar visām valstīm bet lieta tāda ir, ka šo līgumu būtu jāparaksta visām valstīm, un ja Nigērija atsakās to parakstīt, tad eh, te ir bloks, un mēs nevaram tad noslēpt šo reģionālo nolīgumu. ACP nolīgumu ir parakstījusi Nigērija kā pēdējā valsts, un ja kaut kas būs, mēs ceram, ka kaut kas būs arī ar partnerības nolīgumu ar EPA, bet eh, redzēsim, ko darīs Nigērijas valdība. Eh, tad eh, bija jautājums arī par Zambiju. Kāpēc ESA līgums vēl nav parakstīts no Zambijas puses? Šodien uh, gribu pateikt, ka bija daļa no ESA grupas, kas neparakstīja attiecīgo tekstu. Viņi gribēja, lai EPA nolīgums uh, sektu vairākas jomas, lai nebūtu tikai tirzniecība ar precēm. Uh, bet eh, viņi eh, tātad neparakstīja, bet kaut ko sākuši ir īstenot. Mēs um, atkal atsākām sārunas ar viņiem, jo ir mainījusies eh, viņa nostāja, viņi tomēr grib parakstīt aizsano līkumu, un tas ir ļoti labi, viņi parakstīs, tad būs ratifikācija, cerams, ka tiešām viņi redzēs arī to, cik labi būtu pievienoties arī EPA nolīgumam. No vēl jau vairāk tāpēc, ka mēs eh, tagad runājam par to, kā paplašināt aptvērumu un kā iekļaut vairākas tēmas. Tas bija par Zambiju. Eh, tālāk jautājums eh, par ienākumu zaudēšanu, zaudējot nu, liberalizācijas nodokļu režīmu. Jā, mēs par šo jautājumu esam runājuši un esam pētījuši situāciju katrā valstī. Mēs pētam zaudējumu apjomu. Uh, domājam, kādā veidā valsts attiecīgi varētu uzlabot nodokļu vai taksācijas politiku kopumā, lai, lai varētu arī kaut kā atgūt neiegūto peļņu no nodokļu zaudēšanas sirdniecībā ar ES. Bet eh, liberalizācijas process notiek pakāpeniski. No pirmajā gadā ir tikai daži produkti, un lielākā daļa produktu tiek atbrīvoti no nodokļa ilgākajā laika perspektīvā, 15-20 gadi, tam ir paredzēti taksācijas režīmiem, ir iespējams pielāgoties. Mēs veicām pētījumu, kas saka, ka šī ietekme galu galā būs minimāla un būs iespēja arī pielāgoties, kaut ko kompensēt laika garā. Eh, turklāt eh, ir arī citas iespējas, eh, piemēram, uzlabot taksāciju valstīs, un tad pēc šīm pārmaiņām šī taksācijas sistēma varētu būt modernāka, labāk kalpot sabiedrības interesēm. Un īstenībā šeit varētu viņiem tāds labs, labs iemesls, kāpēc izlabot savu nodokļu sistēmu kopumā vispār, lai tā būtu godīgāka un labāk funkcionējoša ka skatos uz jautājumiem un šķiet, ka jā, bet par Ķīnu gan e, runāja arī daudz deputāti. Jā, patiešām Ķīna un Āfrika. Arī Ķīna ir nosaukusi Āfriku kā vienu no savām prioritātēm, tāpēc darbojās tur ļoti aktīvi, gan politiski, gan uzņēmējdarbības ziņā, gatavi ir investēt. Uh, Un visticamāk, izaugsmes rādītāji investīciju ziņā Ķīnas investīcijas būs augstākas nekā mūsējās. Es um, runāju par mūsu plāniem uz nākotnu un esošo situāciju. Bet kopumā tā tad um, Ķīna spēlē ne tikai negatīvu lomu, viņi būvē infrastruktūru, kas lieti noderēs ne tikai tirzniecībai, bet arī līgumos ar mums. Uh, Varbūt Ķīna nedarbojas saskaņā ar tādiem pašiem standartiem kā mūsu uzņēmumi un nosacījumi dažādā ziņā varbūt pilnībā nesaskan ar mūsu vērtību sistēmu un arī labās pārvaldības praksi, ko mēs gribētu redzēt bet eh, tur mēs neko nevaram padarīt, tāda nu ir realitāte, un mēs katrā ziņā esam gatavi sadarboties arī ar Ķīnu, domājam par to, kā mēs varētu kopīgiem spēkiem iegūt kaut ko vairāk, strateģiski strādāt kopā vairāk. Eh, mēs varam identificēt kopīgās intereses un strādāt kopīgiem spēkiem kontinenta labā, lai nodrošinātu uh, ilgstēju izaugsmē Āfrikā. Tad varētu runāt ne tikai, ka Ķīna ir konkurence, bet ir arī liederīga sadarbība iespējams. Šķiet, ka esam atbildējis uz visiem jautājumiem. Priekšsēdētāji vēl, vēl ir kādi papildu jautājumi, katrā ziņā es esmu gatava atbildēt arī uz tiem. Lieliski! Esmu pārliecināts, ka šī nav pēdējā sanāksme, kas ir eh, veltīta mūsu stratēģijai Āfrikā. Paldies, līdz ar to esam pabeiguši rītsesiju un tiksimies pulkstens trijos pēcpusdienu. Liels paldies!